Okay, open... Sāksim sanāksmi. Atvainojamies par aizkavēšanos. Mūsu priekšsēdētājs izcila, viņš ir ieradies zālē. Martin, hi, you started already? No, no, we were, everybody was waiting for you and getting a little bit impatient. Which was... second. Witam Państwa i chciałem bardzo prosić za spóźnienie. Paldies, dāmas un kungi. Atvainojos par savu aizkavēšanos. Esmu jau piecus gadus vadījis lūgumu rakstu komiteju, un šis ir visai bēdīgs precedents, ka esmu aizkavējies tik daudz. Uh, Vismaz eh, neatminos, ka kādreiz mūžā esmu tik daudz aizkavējies, tā nav pilnībā mana vaina. Devos misijā uz Itāliju un lidmašīna kavējās, jo uh, lidostā ieradās lidmašīna no Frankfurtes, uh, kas uh, nedevās prom saskaņā ar grafiku, tādēļ mūsu lidmašīna nevarēja laicīgi nolaisties un līdz ar to esmu ieradies šajā sanāksmē novēloti. Uh, Pagājušā sanāksmē es jau brīdināju, ka mums būs vairāki paziņojumi, un šajā sasaukuma laikā tika iesniegti 6000 lūgumrakstu, un katru gadu to skaits pieauga sekretariātam tika iesūtītas vairāk nekā 12 tūkstoši vēstules no lūguma raksta autoriem par ārkārtīgi lielu dažādu gadījumu daudzveidību. 15 tūkstoši vēstuļu esam saņēmuši, un 1700 eh, šo lūgumu rakstu parakstīja es pats, esam sagatavojuši arī ārkārtīgi daudz ziņojumu dažādām plenārsēdēm, ir bijušas misijas uz Spāniju, Franciju, Īriju, Rumāniju, Maltu, arī uz Nīderlandi. Tāpat eh, piedalījāmies Equitable apdrošināšanas uzņēmuma komitejā un joprojām noņē, novērojam attīstību. 25 deputāti sāka strādāt sasaukuma laikā šajā komitejā, un tagad šeit strādāja 40 deputāti. Tas nozīmē, ka parlaments ievēro mūsu darbu. Simtiem cilvēku no visas Eiropas Savienības gadu gaitā ir ieradušies uz Eiropas parlamentu lūgumrakstu komitejas sanāksmi, un viņi, protams, vēlējās rast risinājumu saviem jautājumiem. Šī ir vienīgā parlamentāra komiteja, kas tik aktīvi sadarbojas ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Un Tagad komitejas vārdā vēlējos pateikties Eiropas komisijai, Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas ārkārtīgi aktīvi ar mums sadarbojās visu šo gadu garumā. Tāpat vēlējos pateikties ombudam, viņa kolēģiem, līdzstrādniekiem un, protams, visiem mūsu de deputātiem, kas tik ārkārtīgi aktīvi vēlējās palīdzēt visiem lūgumrakstu iesniedzējiem. Un es domāju, atskatoties uz piecu gadu laikā paveikto, mēs varam teikt, ka lūgumrakstu komiteja ir izveidojusies patiešām spēcīgu orgānu. Mūsu komitejas panākumi zināmā mērā ir izskaidrojami arī ar sekretariāta darbu. Karolīna, Deivids un arī citi kolēģi veica ārkārtīgi augstu vērtējumu darbu. Uh, un bieži vien viņa darbs ir ticis novērtēts par zēmu. Tādēļ es uzskatu, ka viņu ieguldījums, uh, viņu paļāvība ir patiešām bijusi izcila un vēlējos viņiem pateikties no visas sirds. Protams, jāņem vērā, ka mēs esam sasnieguši ļoti daudz mērķu. Es uzskatu, ka mēs varam patiešām lepoties ar sasniegto. Es, protams, varētu šeit vairākas stundas uh, Eh, jūs iepazīstināt ar gadījumiem, kuros esam bijuši iesaistīti, un dažreiz mēs esam domājuši, eh, ka mūsu simpātijas piedara vairāk vienai pusei, un eh, citreiz lūguma rakstu iesniedzēji mums nebija tie paši simpātiskākie, bet esam bijuši neitrāli pilnīgi jebkurā gadījumā, un es domāju, neviens nevarētu pret mums vērsties par nepietiekošu objektivitātu un neatkarīgu pieeju. Mēs varam visi vienoties, ka mēs e, nesam tiesa, bet varbūt tāds tiesas paveids, e, tāds kā juridisks orgāns Eiropas parlamenta ietvaros. Un mēs cenšamies būt pēc iespējas bezparteiskāki, tik bezparteiski, cik bezparteiskiem būtu jābūt. E, tiesnešiem, un e, esam arī pietiekami daudz panākumu guvuši, paturot prātā sasniedzamos mērķus. Ja mēs runājam par sadarbību ar sekretariātu, nevienu reizi piecu gadu laikā man nav radies tāds iespējas, ka sekretariāts būtu piedāvājis aplamus risinājumus. Nē, sekretariāta piedāvāti risinājumi ir vienmēr bijuši objektīvi un godīgi. Un sekretariāta darbinieku gūtā pieredze ir vienkārši ievērības cienīga. Viņi ir vienmēr gatavi arī to nodot tālāk, dalīties tajā ar citiem. Uh, Un es domāju, ka viņi varbūt citreiz ir bijuši tā labējāk vai kreisāk noskaņot savos politiskajos uzskatos, bet eh, vienmēr ir bijuši pēc iespējas neitrālāk un objektīvāk. Tādēļ liels paldies arī sekretariāta darbiniekiem. Dāmas un kungi, pirms darba kārtības apstiprināšanas šīs dienas sanāksmēji vēlējos šodien noslēgt darbu pie vairākiem lūgumrakstiem. Tie ir polijas lūgumraksti. Lūgumraksti iesniedzējiem tika, tika sniegta pozitīva atbilde. 845. lūgumraksts, 190. Viņi visi ir, uz, šie lūguma raksti ir uzskaitīti jūsu dokumentos, un es uzskatu, ka tos var noslēgt. Tāpat mēs varam 908, 975, 1673 petīciju, jeb lūgumu rakstu par vides aizsardzību Vācijā. Lūdzu proszę państwa cały szereg petycji ir virkne lūgumrakstu kas tiks apspriesti 7., 8. un 10. punkta ietvaros lūguma rakstu iesniedzēja klātbūtnē, tāpat 14. punkts ir šīs dienas darba kārtībā. Šī punkta apspriešanā arī piedalīsies paši lūguma rakstu autori. Tie ir lūguma raksti no Bulgārijas parlamenta un mani uzlūdz piedalīties šajās debatēs. Priekšsēdētājs pats sevi izlabo, tātad daži Bulgārijas parlamenta deputāti nevarēja piedalīties šajās debatēs par sevis iesniegtiem lūgumrakstiem. Tātad. 19. punkta ietvaros apspriežamie lūgumraksti tiks apspriesti, bet paši lūgumraksta autori nepiedalīsies šajās debatēs. Tāpat ir vairāk lūgumraksti no Polijas parlamenta, no apvienotās karalistes, un lūgumraksta autori piedalīsies 16 un 17. Šie darbkārtības punkti ir tikuši atcelti. Ņemot vērā darba kārtībā ieviestos grozījumus, es ceru, ka jūs varēsiet visam piekrist, Roberta kungs. Jā, ja mēs runājam par eh, darba kārtības grozījumiem, saka Atkinsa kungs, es domāju, ka ņemot vērā uh, novilcināšanos, sociālistu koordinators neve, nevarēja ierasties sanāksmē. Es nezinu, cikos mēs varētu noturēt uh, koordinatoru sanāksmi. Atvainojiet, Atkins kungs, kurš vēl vēlas izteikties? Vai jūs varētu atkārtot uh, savu sakāmo, Atkins kungs, saka priekšsēdētājs? Priekšsēdētāji kungs, es domāju, mēs tik vēl nevarēsim vairs noturēt koordinatoru sanāksmi, tātad ceturtdienas uh, pēcpusdienā es pats nevarēšu piedalīties tajā, un arī sociālistu koordinators nevarēs piedalīties. I, nav pārāk daudz darba kārtības punktu palikuši apspriešanai, bet es vēlējos pieskarties vairākiem jautājumiem. Īsnībā man nav citu iespēju, kā tagad runāt par šiem jautājumiem, un man nav nekādas izvēles. Pirmais jautājums, par ko vēlējos izteikties, ir Itigai kunga lūguru lūguma rakstu un Ajālas Sendersas kundzes jautājums par 19118 eh, lūguma rakstu. Tas ir eh, jautājums par invaliditāti, par cilvēkiem ar īpašīm vajadzībām. Ko mēs darīsim, vai mēs noslēgsim darbu pie šī jautājuma? Tātad ko uzskata politiskās grupas, eh, sociālistu grupa var vienoties ar eh, tautas partijas politisko grupu. Un tālāk mums, protams, vajadzēs arī apspriesties par eh, līgumiem, tātad, kas notiks tajā laikā, kad beigs darboties šī komiteja un uzsāks darbu komiteja nākamā sasaukuma ietvaros. Priekšsēdētāji kungs, varbūt eh, pateicoties jums, sekretariāts varētu pateikt, kādas vienošanās ir paredzētas vēl šajā it kā pārējais laikā, eh, pirms sāks darboties jaunais parlaments. Paldies! Eh, Sir Robert Atkins, ņemot vērā iepriekšējos sasaukums un tajos pieredzēto, mēs varējām vienoties, ka ja jums pilnvars saglabājas līdz jūlijas sākumam, jūs tiksiet informēti arī turpmāk par nozīmīgiem lūgumrakstiem, kas ir iesniegt mūsu komiteja un papildus. Sekretariāts izdalīs uh, lūgumrakstu sarakstu, ko vajadzētu noslēgt, ņemot vērā rakstīto procedūru. Tātad mēs runāsim arī par B kategorijas iesniegtiem lūgumrakstiem. Uh, un tie, tik, tātad eh, informācija par tiem tiks sniegta visiem mūsu komitejas deputātiem. Un, ja citas uh, eh, lūguma rakstus mēs nepaspēsim izskatīt, tad tie tiks uh, iesniegti nākamā sasaukuma deputātiem izskatīšanai. Bet, protams, mums vajadzētu padomāt, kā mēs turpinām savu darbu, un vajadzētu padomāt par to, lai šī mm, lūguma rakstu kaudze nepieaugtu tādos neaptveramos apmēros. Uh, Mēs vēlamies tādēļ darbu arī izskatīt pēc uh, iespējas ātrāk. Paldies, turpina Atkinsa kungs, bet ir pietiekam daudz laika starp uh, šī sasaukuma beigām un starp uh, septembra sākumu. Tātad septembra sākumā mums būs ja, nākamā sanāksme jaunā sasaukuma ietvaros. Divu mēnešu Nu, es nezinu, izskatās, ka jūs esat labāks rēķinātājs nekā es, bet tik un tā tas ir pietiekami ilgs laika posms, un priekšstādētāja kungs, es saprotu, ka jūs šo komiteju vadīsiet līdz 13. datumam, un pēc tam varētu rasties kādas grūtības, jūs vairs uh, neieradīsieties uz sanāksmēm, nu, es nezinu, varbūt arī citi deputāti nevarēs to tik viegli izdarīt, un man ir bail, ka varbūt lūgumrakstu autori varētu ciest. Es saprotu, ka mēs varēsim uh, gūt informāciju, bet mēs nevarēsim pieņemt lēmumus būs patstāvīgs lēmums un vajadzēs tad iecelt jauno lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāju, komitejas priekšsēdētāju vietnieku, un neviens izņemot sekretariātu nevarēs pieņemt lēmumus. Un jāņem vērā, ka ir šis uh, īpašais process, un ja būs uh, steidzamības lūguma raksti, un tādu lūguma rakstu, uz kuriem vajadzēs uh, īpaši ātri atbildēt, kas notiks tajā brīdī. Es jums atbildēšu, Atkins kungs, ņemot vērā apstākļus. Līdz 13. jūlijam būs spēkā eh, pašreizējās deputātu pilnvaras, un pēc tam uh, varēs tikties arī ar uh, vēlēšanu apgabala uh, locekļiem nākamajā nedēļā. Tātad jāpaskatās, kas notiks laika posmā līdz jaunajam sasaukumam, kad būs ie, iecelts nākamais uh, lūguma rakstu komitejas priekšsēdētājs. Tātad es domāju, ka politiskās grupas varētu secināt, ka jaunajiem politiskās grupas deputātiem vajadzētu satikties tri, nākamajā sanāksmē, tātad plenārsēdē jūlijā Strasbūrā, un patiešām mums ir jāpadomā, ka šeit ir tikai dažu dienu jautājums jaunā sasaukuma ietvaros eh, lūguma rakstu komitejas sanāksmi paredzētu 1.2. septembrī, bet mēs esam prognozējuši, ja varēs vienoties jaunie koordinatori, eh, varēs iecelt jauno lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāju, eh, tad viņi visi varēs tikties pēc plenāra sēdes Strasbūrā, lai varētu parunāt par to, eh, kādi jautājumi ir jāizskata pēc iespējas steidzamāk tieši šajā laikā. Es atvainojos, saka Atkins kungs, ka es atkal iejaucos, tātad jūs iesakāt sākumā tikties eh, iespējamiem lūgumrakstu komitejas locekļiem eh, septembrī, bet jāņem vērā, ka ceturtdien pēcpusdienā visi jau dodas prom uz uh, savām galvaspilsētām, tā tad izņemot varbūt francūšus un vāciešus, un tā nav parlamentālā nedēļa, un tā kā tāda nav paredzēta arī kalendārā. 28. jūlijas, ko jūs piedāvājat? Uh, Daudz vienkārši varbūt vēl gulēs kaut kur jūras krastā un izbaudīs savus brīvdienas. Es nevēlos nekādā ziņā jums apgrūtināt dzīvi, bet Līdz 13. jūlijam šeit nav nekāda grūtība, jo priekšstādātāja kungs jūs joprojām būsiet atbildīgs. Bet kas notiks pēc 13. jūlija? Tad jau vajadzēs sēdi sasaukt nākamajam lūgumrakstu komitejas priekšstādātājiem, un viņš būs tieši atbildīgs par lūgumrakstu izskatīšanu. Ja tas norisinās tā, nu tad man nav nekādu bāžu, bet eh, kas notiks, ja tā tas nenotiks? Paldies. Proszę Państwa, ja proponował, żebyśmy tej dyskusji nie przedłużali, dlatego, że my spotykamy... Dāmas un kungi, es domāju, mums nevajadzētu tagad uh, atkal pagarināt šīs diskusijas. Mēs taču visi atkal nākamnedēļ tiekamies Strasbūrā, saka priekšsēdētājs. Tātad mēs varēsim to apspriest Strasbūras nedēļā. Un varēsim arī apspriesties, kad būs nākamā jauno lauguma rakstu komitejas deputāta sanāksme, kad būs pēc tam uh, apspriešanās par steidzamiem lūguma rakstiem. Es jūs varu informēt arī elektroniskā ceļā. Un lūguma rakstu iesniedzēji atrodas sanāksim telpā, mums varbūt nevajadzētu vairāk vienkārši tērēt laiku, varbūt sekretārāts varētu sadarbu, sagatavot papildus informāciju un izsūtīt e-pastiem visiem. Paldies. Concerning the, the question you raised about the... Uh... Jautājums, ko jūs uzdevāt 11908 visas grupas vienojušās, ka tā nav pieņemama. Un pieņem, nav pieņemama šis lūgumraksts. Proszę Państwa, to możemy teraz... Labi, dāmas un kungi. Domāju, ka mēs esam, esam apskatījuši citus jautājumus savā ziņā. Mēs Mums ir arī labas prakses kodeks, ko sociālisti un tautas partija ir sagatavojuši. Šis dokuments netika pieņemts mūsu iepriekšējā sanāksmē, jo pārāk maz dalībnieku piedalījās. Ja neiebilstat un visas politiskās partijas ir apmierināts, mēs varam tagad pieņemt šo dokumentu. Ja nu vienīgi kāds gribētu runāt par šo tēmu. Roberts kungs. Es negribu pagarināt šīs te sanāksmes, sapru, es saprotu, ka te ir mm, lūgumrakstu iesniedzēji, bet jūs atceraties, mēs tātad pārcēlām šo jautājumu uz šo sanāksmi. Un sociālisti e, toreiz nevarēja izteikt savu viedokli. Es nespēju tagad pateikt, ka sociālistu uh, E, e, ka sociālisti nevar to simtprocentīgi apstiprināt. Lielāko grupu e, vārdā tautas partija un sociālisti. Tā tad ir vēlme pieņemt šo kodeksu. Tas tika iesniegts pirms divām, trijām sanāksmēm. Mēs to iesniedzām uzreiz pēc diskusijām, tai pašā dienā vai nākamajā. Un mēs negribējām izslēgt citas grupas, tieši otrādi mēs gribējām, lai viņi piedalās. Mūsu mērķis ir padarīt šo te lūgumrakstu komitejas darbu efektīvāku. Un Dubai kungs un mēs, un es arī uh, saprotu, ka šis te dokuments e, būtu pieņemts. Man radās iespēja, ir iespējas, ka šo dokumentu atbalsta pārsvarā dalībnieki un ka tur nav tādu strīdīgu jautājumu. Un es ceru, es ceru, ka mēs varam uz pieņemt, ka dokuments ir izlasīts un pieņemt zināšanai. Hawkins un Sineta kundze ir lūguši vārdu. Lūdzu, runājiet pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mums nepatīk šis priekšlikums. Mēs neesam uh, pieņēmuši procedūras. Domāju, ka nākamnedēļ šī visa procedūra. Tātad mēs gribam, lai citas grupas piedalās diskusijās. Es nezināju, kā varētu grozīt šo dokumentu. Un procedūra pati, diemžēl, nav nevainojama. Bet e, es labprāt runātu par saturu, bet vispirms par procedūru. Bet es ļoti gribētu zināt, kā, ko jūs par šo dokumentu domājat kā priekšsēdētājs. Paldies! Paldies! Es piekrītu Hoikens kundzei, ka, ka šis te korporatīvais ziņojums, kuru mēs plenāra sēdējās apskatīsim nākamajā nedēļā, tas varētu būt, eh, varētu būt pamats mūsu. Laikams nejauši sāk runāt angliski. Tātad saturs šajā te kodeksā. Pēc manām domām, tur ir priekšlikumi, kas e, grib ierobežot komiteju. Ir tādi priekšlikumi, ko es atbalstu. Teiksim, tad, kad lietas tiek nodotas e, solvit, tas ir e, kārtībā, bet citi priekšlikumi ir m, mm, pretrunīgi par eh, misijām uz citām valstīm, balstoties uz lūgumrakstiem, šis te kodeks saka, ka tās ir tikai tāds aprakstošas misijas. Mēs acīm redzot nevaram piedāvāt rekomendācijas, un tas nozīmē, ka mm, priekšlikumu mēs nevaram izteikt nekāds politiskus priekšlikums. Ja mēs rīkojam šādas misijas, tad mums vajag iespēju izteikt arī rekomendācijas. Un vēl viens priekšlikums, kas eh, ir birokrātiskāks, tā ir ideja par to, ka mums vajag diskusijas noturēt šeit. Un tas arī iet pretēji mūsu ziņēmum, eh, ziņojumam. Tātad mēs pieliekam vēl papildu filtrus. Mums jau ir pietiekoši bijis laika izpētīt šos lūgumrakstus, un mēs stundām esam runājuši par to, vai kaut ko pieņemt vai nepieņemt. Un tad sanāk, ka mēs neuztac, neusticamies ierēģiem un sekretariātam, un tam es nepiekrītu. Un tad varbūt šo diskusiju vajadzētu aplikt uz nākamo parlamentu, bet mums vajag šo dokumentu vēl kārtīgi paskatīties. Ļoti īsi Es neuzskatu, eh, ka var kaut ko salikt kopā, kas jau ir salauzts. Eh, es domāju, ka būtu eh, labāk atbilst lūgumrakstu iesniedzēju prasībām, bet mums vajag vairāk laika, pirms mēs pieņemam liels grozījums. Vai es drīkst atbildēt? E, man mazliet satrauc tas, ko teica pirmais runātājs. E, man liekas, ka sociālisti un tautas partija sagatavoja šo ziņojumu kā darba dokumentu. Kādā, mēs to vienā vakarā to sagatavojām iesniegšanai nākamai dienai komisijai. Un mēs negribējām ne, citas uh, partijas izslēgt. Mm, Priekšādā man pilnīgi skaidrs, ka mani trīs kolēģi. Tātad mēs veidojam vairākumu, un ja mēs dotos uz plenēru, tad mēs vinētu, bet mēs tā negribam darīt. Mēs gribam, mm, lai par šo dokumentu uh, notiktu diskusijas, kuras nekad nav notikušas. Mm. Dāmas un kungi, atvainojiet, Atkinsā kungs, tātad viņš atvainojas sekretari, sekretariātam, tātad sekretariāts meties viņam virsū. E, mēs esam pietiekoši apvainojumi redzējuši jau. Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, es domāju, ka mēs jau e, nevadām vairs situāciju. Šī ir mūsu pēdējā sanāksme. Un atceraties, ka pie mums ir atnākuši lūguma e, rakstu iesniedzēji, tāpēc uzvedīsimies civili. Tātad mēs runājam par labas prakses kodeksu. Šī te uz, e, tādu, var, tādu var pieņemt, ja visi tam piekrīt. Tas nav dokuments, kas loģiski izriet no Eiropas parlamenta noteikumiem. Tā nav autom, automātiska tāda saistība. Uh, Eh, kas mums ir uzlikt ar šiem notik, noteikumiem. Mēs varam tos pieņemt šādu kodeksu, bet mums tas nav tāds pienākums to darīt. Redzu, ko sociālisti un tautas pārtīja, es pieņemu, ka viņi atbalsta šādu dokumentu. Kāpēc liberāļi, zaļie un sinekundze pret? Tātad to nevar pieņemt. Es neredzu nekādu citu izēju, kā tikai norganizēt citas diskusijas starp direkt, e, sekretariātiem. Mēs nevaram šodien tam vairāk veltīt laiku, lai detalizētu izskatītu. Jo es tāpat neredzu, ka mēs to varētu kaut kādā veidā pieņemt. E, Priekšēdētāji, es runāju pirms mani pārtrauca priekšsēdētāji. Es, es tātad negribēju padarīt šo jautājumu tādu strīdīgu, tāpēc mani izbrīna man labo draugu piezīmes, bet fakts paliek, ka sekretariāts ir izplatījis dokumentu un pēc neilg, neilgām sarunām Iepriekšējā sanāksmē tad bija mēģinājums pateikt, ka sociālisti un tautas pārtīs grupa mēģina kaut kādu tā kā sazvērstību e, izveidot, bet nē, mēs vienkārši neesam runājuši par šo dokumentu. Es neesmu par to atbal, atbildīgs. Šis te dokuments iesniegts vairākas reizes, bet par to nekad netika runāts, un tā nav man vaina. Tātad eh, tas, ka eh, mēs šeit cenšamies strādāt kopā. Ja kolēģiem nepatīk ierosinājumi kādu iemeslu dēļ, un es negribu satraukt Deividu vai vēl kādu citu, Tātad mans komentārs ir, es uzskatu, ka sekretārs ir mēģinājis uh, Tātad Dēvidam nepatīk piedāvātais varants, viņam ir tās te tiesības. Tātad šajos apstākļos, lai mēs tiktu tālāk, es atsaukšu šo dokumentu. Es negribu, lai dokuments tiktu grozīts. Es gribu, lai to tautas partija plus sociālistiem plus vēl citi jaunajā mm, pilnvaru termiņā, ka, ka tad mēs varētu apspriest šo te dokumentu. Vainīgi šajā gadījumā ir citi, nevis es. Labi, saka priekšsēdētājs. Darīsim, tā kā Sērs Roberts sacīja, jaunā komiteja atgriezīsies pie šī te jaunajā termiņa laikā. Piektais jautājums. Tātad Gatesheads un Newcastles apmeklējums lūgums 7787222, numurs ir 727 no 2005. gada. Vai kāds no komisijas grib runāt par šo lietu? Bardzo proszę, przedstawiciel Komisji Europejskiej o zabranie. Eiropas komisija, lūdzu, jums vārds. Sponkungs. Liels paldies! Vēlos norādīt, ka mēs uh, sekojam uh, un uh, mēs veicām izmeklēšanu par šo izgāstuvi un arī apvienotās karalistes uh, iestādes pieprasa pilnu izmeklēšanu, un tāpēc mēs vēlamies uh, uzzināt, kādi būs secinājumi no šī ziņājuma. Un tiklīdz mēs saņemsim informāciju no iestādēm, mēs uh, to iesniegsim. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. I... Paldies! Vēlos uh, pateikt, ka es grib, eh, piekrītu un eh, kā lūguma rakstiesniedz bija apmierināta ar šādu iznākumu. Un eh, arī viņi bija cer, ka šis lūgumraksts vēl tiks skat, skatīts līdz, kamēr būs atrasts risinājums. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Protams, Mēs nevaram vēl šo jautājumu slēgt, jo šeit ir ziņojumi, ņemot vērā to, ko teica komisija. Mēs varam uzskatīt, ka mēs beidzam šīs procedūras vienu stadiju. Un es ceru, ka jūs būtībā piekrītat uh, šī ziņojuma saturam ļoti labi. Pārējām pie sestām. Uh, 686. lūgumraksts Eh, Klauda Mērēs kungs, lūdzu komisijas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs. Šis lūgumraksts nāk no Grieķijas automašīnu tirgotājiem parādās Celsijas Un tas ir visi uzņēmumi, kas oficiāli ir izplatītāji, eh, kas eh, strādā ar galvenajām automobīļu markām. Un tas ir iesniegt 2006. gadā. Un arī papildus informācija ir iesniegta. Un te ir norādīts, ka eh, vairākas eh, normas konkurences likumdošanā ir pārkāptas Grieķijā un eh, lūgumraksta iesniegtais sastā gada decembrī sūdzējās Eiropas komisijai saskaņā ar regulu 1203 Un šajā sūdzībā viņš sniedz informāciju, ka viņš ir arī iesniedzis to pašu sūdzību arī Grieķijas eh, konkurences iestādē. Un eh, komisija nekavējoties uzskatīja, eh, ka Viņi nosoda šādu praksi un eh, šādu praksi tādēļ. Nav kaut kas tāds, kas ir ieviests arī citās dalībvalstīs. Tādēļ, eh, ko varētu nosodīt ES līmenī. Tas nav nekas tāds, kam ir kopienas raksturs Tas attiec tikai uz Grieķijas tirgu, un tas neiespaido pārējās dalībvalstis. Turklāt komisija norāda, ka asociācija iesniedz sūdzību Grieķijas konkurences padomē. Un tā ir paziņojusi par to, Un tādēļ ir eh, nonācam pie secinājuma, ka tā ir izskatījusi visas šīs sūdzības aspektus, ko iesniedz arī komisijai. Tāpēc tās ir identiskas. Un komisija griezās pie Grieķijas, vai viņi varētu paši skatīt šo lietu. Viņi teica, ka jā. Un komisija lūdza atkārtoti un padome teica, ka viņi jau ir rīkojuši saskaņā ar procedūru un tāpēc komisija noraidīja šo sūdzību un uzrakstīja vēstuli de, 2007. gada decembrī, lūgumu eh, rakstīja sniedzējiem un izskaidro šo situāciju, ka Tas ir gadījums, ko, kas jāskata Grieķijā, un lūdzu lūgumrakstu iesniedzēju atsaukt savu lūgumrakstu. <clears throat> Bet, diemžēl, Grieķija neatsūtīja atbildi, un 2008. gada martā komisija noraidīja šo lūgumrakstu, pamatojoties uz to, ka nav ie, ie, procedūras 13. pants ievērots jo viņam ir tie, komisija ir tiesības noraidīt šo lūgumrakstu, ja to skata um, dalība valsts uh, konkurences padomu. Un, bet šī lieta ir iesniegta uh, un faktiski tagad slēgta, tāpēc arī mēs to neskatīsim. Paldies, Matsukas konze. Liels paldies, priekšstādā kungs. Man ir ierosinājums. Tā kā Mums ir vairāks konkurences jautājumi. Varbūt varētu skatīt visus šos lūgumrakstus kopā. Um, es vēlos šajā konkrētajā gadījumā um, uzzināt, uh, uh, ar ko jūs kontaktējaties, jo Grieķijā mm, ir bijuši vairāk skandāli Grieķijā šajā ziņā. Tur es ar to, to nelepojos, bet tas ir fakts un arī tādi skandāli, kas ir skāruši Grieķijas konkurences, konkurences padomu. Varbūt tomēr komisijai vajadzētu papētīt šo gadījumu un analizēt, kas ir paveikts un arī skatīt mm, eh, eh, šo lietu. Un ja komisija nestīdz tādas lietas, kas attiec uz karteļiem, tad tad eh, tas būtu ļoti nopietni. Varbūt eh, jūs vēlētos atbildēt, eh, komisijas pārstāv, varbūt jūs gribētu atbildēt, lūdzu? Jā. Uh, jā, protams, komisija rūpējas par to, lai tiktu izpildīta līgumu, no, līgumu noteikumu normas, un mums ir šis uzdevums saskaņā ar ES eh, e likumdošanu, un tā ir mūsu loma. Ir tīpaši regula 12003, eh, eh, kas nosaka, ka izveidot sistēma, ka mēs darbu dalām starp komisiju no vienas puses un dalību valsts uh, konkurences iestādēm no otras puses. Un komisija nedrīkst iejaukties un piespiest uh, dalībvalsts konkurences padomu rīkoties, bet šī gadījumā komisija noskaidroja, ka Grieķijas konkurences padome uh, pašlaik e, izmeklē šo sūdzību. Un pamatojoties uz to, mēs nevaram mainīt mūsu lēmumu. Jā, bet jautājums ir, kā, kura iestāde Grieķijā bija tā, ar kuru jūs darbojāties? Vai jums ir informācija kā sauc šo konkurences iestādi? Jā, mums šī informācija ir Helenik, Heleniskā konkurences padome, jeb institūcija. Un tas ir šīs regulas 35. pantā arī atrunāts, tātad ar mēs kopā, mēs ar viņiem arī strādājām. Diemžēl mobilais zvana, saka runātāji. Es saprotu, ka komisija ir tādā jutīgā situācijā, un uh, mēs ticam, ka jūs Eh, ar to darbojas, bet lieta ir pavisam cita, jo šitai korumpēta iestāde, viņa faktiski nepastāv vairāk. Es saprotu, ka jums ļoti tāda um, īpaša situācija, ka jums ļoti grūti, jums ir savi instrumenti, bet jūs tos visus varat. I, Eh, izmantot. Es jums gan ieteiktu šo jautājumu neslēgt, bet viņu atstāt atklātu. Labi, es ieteiktu, ka mēs atstājam šo lūgunrakstu, mēs viņu vēl skatīsim. Un es esmu eh, pārliecināta, ka Eiropas komisija turpinās darbu. Septītais punkts, lūgumraks 10130 Eh, no Floras kosmas, lūdzu eh, no Grieķijas Georgas Floras kungam vārds. Eh, dāmas un kungi, es citēšu Eiropas uh, Eh, no Eiropas Savienības dokumenta eh, eh, godīga un taisnīga konkurence ļoti svarīga tieši tāpēc ES ir noteikusi konkurences likumdošanu, lai varētu tirgus brīvi darboties, lai, tās, lai konkurence netiktu izkropļota. Grieķija Eh, netiek piemērot Eiropas Savienības konkurences likumu un normas, un eh, šim, manā valstī problēma ir tāda, ka eh, te ir nepieciešams septiņi gadi, lai kaut kāda sūdzība varētu iz, izskatītu. Ne, un tāpēc, ka tā būtu ļoti liela vai garā. Tas nozīmē, ka Grieķijas eh, valdībai un konkurences iestādēm trūkst eh, personāla, kas ir atbildīgs, lai pieņemtu jaunus darbiniekus. Mēs uzticam, ka šāda kavēšanās ir tīša un Grieķijas valdība un Grieķijas kon eh, konkurences komiteja vien rīkojas tā, lai uh, Uh, kavēt šādu lietas un tā vietā, lai rīkotos ātri. Eiropas likumdošana nosaka, ka šādai iestādē jābūt neatkarīgai un viņam jābūt ir pilnvaras, lai varētu spērt attiecīgos uh, soļus, lai varētu rīkoties efektīvi. Grieķijas konkurences komiteja nav neatkarīga, viņam trūks personāla un uh, uh, Grieķijas valdība to visu pieļauj. Uh, un eh, vi, viņiem ir uh, finansējums, bet viņiem nav personāla un ir uh, kavēšanās, darbs uh, sastrēdzis un viņiem nav ģenerēta no 2006. gada septembra viņa nav ģenerāla direktora, viņa strādā bez vadītāja, un viņa gan mēģina teikt, ka viņi strādā saskaņā ar Eiropas likumdošanu, un viņiem ir finansējums, viņi viņi var pirkt telpas, eh, kas maksā 14 miljārdus eiro un, eh, eh, un viņi necīnās ar eh, multinacionāliem gigantiem tādiem kā Fiat un citiem. Bet, ja kāds mazs uzņēmums mēģina mm, iesniegt sūdzību pret kādu lielu kompāniju, viņiem jāgaida septiņi gadi. Šāda kavēšanās uh, Eh, nozīmē eh, to, ka jebkuru mazu kompāniju iznīcinās, ja tā mēģinās cīnīties ar šiem karteļiem. Un tā nav nejaušība, ka karteļi valda Grieķijas tirgū. Un Grieķija ir ES dalībvalsts ar visaugstākajām cenām, un uh, Eh, eh, eh, ja mēs skatāmies pārskatu par konkurences pasaulē, tad Grieķija ir saraksta apakšā. Mēs no 2001. līdz 2006. gadam mēs esam par 300% palielinājuši pārdošanu, bet tagad tas atkal ir pazeminājies. Mēs esam pazemoti kā cilvēki. Uh, Un nu, tagad mēs mēģinām uh, uh, slēpties no kolēģiem un draugiem, jo šī uh, lēmuma nāk ar uh, kavēšanos, komiteja tos neizdod. Uh, Eiropas parlamenta um, lūgums uh, saprast to, ka, uh, Eiropa, uh, ka Grieķija nevar pati lemt, cik ilgi spriest par katru gadījumu. Uh, un Grieķijas komiteja nepieņem personālu, tāpēc mēs e, e, iesakām, lai e, Eiropas komisija izveido regulu par personālu šajam, šim gadījumam, ņemot vērā iedzīvotājs un citas svarīgas faktus, jo citādā Grieķija nespēja izmantot, lai viņi nevarētu izmantot kadru trūkumu atrunājoties un arī konkurence eh, eh, tādā gadījumā ir eh, lūdzam Eiropas komisiju iesniegt šo lietu ehm, Eiropas tiesā par konkurences pārkāpumiem un uh, likumu neievērošanu. Mēs jums atgādinām, ka Eiropas tiesa ir vairāk, vairāk kārt jau lēmumsi, eh, ka Eiropas dalību valstīm nav tiesību um, pārkāpt šos noteikumus un tīši uh, kavēt lēmumu skatīšanu. Uh, Un šādā, uh, un uh, mēs, ja mēs tagad skalā, skatāmies Grieķijas loģiku, tad varētu gaidīt arī 20 uh, vai 30 gadu, lai saņemtu lēmumu no Grieķijas konkurences komitejas. Paldies par uzmanību, es jums vēlu visu to labāko vēlēšanās un arī paldies par palīdzību. Paldies! Labi, dāmas un kungi! Tālāk palūkšu arī cits lūguma iesniedzējs, kam, ir, kam arī, arī ir lūguma raksti par konkurenci, izteikties vispirms, un tad mums būs vispārēja diskusija par visām četrām uh, eh, lūguma rakstiem. Man ir jautājums, kas, kas, vai kāds varētu paskaidrot, kas ir Grieķijas konkurences komiteja, ko viņa dara, kas tas tāds ir? Es vēlos, eh, lai komisija atbildētu uz šo jautājumu. Ko, ko šī konkurences iestāde dara? Eh, kādas ir viņa pilnvaras, kāda tā kompetence. Lūdzu, īsi, jā, saskaņā ar šo minēto regulu, eh, viņiem jāpiemēro konkurences likuma noteikumi nacionālā līmenī. Un eh, eh, tas ir eh, Eiropas nacionālajā tīklojumā. Sakara to pašu regulu 12003. Un starpība ir tā, ka ir vēl mūsu komisija, kur ir divpakāpju sistēma, kur ir ģenerāla direktors, kas iesaka lēmumus. Uh, kas liek uh, tiesu iestādēm uh, uh, un arī griež pie Grieķijas konkurences komitē. Lielas paldies! Lieliski, paldies! Sāris kungs, lūdzu jums vārds. 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Es iesniedzu, es 2007. Eh, 97. Eh, gadā iesniedzu, tagad ir pagājuši 12 gadi, un Grieķijas konkurences padome par spīti um, visam tam, ka es visu šo desmit gadu laikā viņus bīdīju un bakstīju, viņi nemaz nesāka izmeklēt, un man nav atbildes. Uh, bet mediju un prese jau ir iesākuši uh, runāt par to, ka šie uh, uh, Grieķijas konkurences padomē šie visgadiem jau ir iestrēguši jo te jārunā, kāda ir loma un kādi ir pienākumi konkurences iestādē, jo viņiem ir jāskat šīs lietas saprātīgā laika periodā un kāda ir šī prakse. Tas ir viņu pienākums, nevis skatīt kaut ko 12 gadus, kas notika manā gadījumā. Tā, tas ir tāpat kā sekcija pēc nāves. Nu, ko jūs darat, ka jūs uzšķēršat? Es te nerunāju burtiski, tā ir metafora. Ja šāda sekcija uh, Tad eh, eh, eh, mēs skatāmies, piemēram, vai nu biznesmenis ir aizgājis mūžībā, jeb kompānija pārstāv uz dzīvot, kas notiek. Arī te tas tā ir, es eh, šies bija sūdzība pret to praksi, ko piekopa Fiat uzņēmums, Fiat kompānija Grieķijā, bet viņi eh, gan eh, ignorēja šo lietu un teica, ka Fiat ir itāļu, itāļu kompānija un viņa meitas uzņēmums vispār tā nav, tad nav nekāda sakarība un tā nav viņa atbildība. Es te gribētu paskaidrot Kad es aizsūtīju dokumentu eh, šai helēniskajai komisijai, tas ir arī konkurences komiteja, tas bija 2007. gadā, es jums iesniegšu kopiju. Es gribēju uzzināt, kas notiek ar manu lietu. Eh, nu, šī lieta uh, tika pārsūtīta no viena darbinieka pie otra, un viņi pat ne, neatvēra viņu, lai veiktu izmeklēšanu. Tas notiek, nekas vairāk. Ko es vēlējos, lai komisija pateiktu eh, jūsu um, sūdzība nav pieļaujama, nav pieņemama, bet tā bija pieņemama, tā bija pret to praksi, ko pie, eh, Fiat piekopa. Un, un, Eh, eh, un faktiski eh, viņi uzliek sodu naudu, nu, tas vienkārši graši 9,5 miljonu eiro. Kas tas ir? Un tagad mēs gatavojam otru sūdzību, un mēs sazinājāmies ar Eiropas ko, uh, uh, konkurences komisiju, un es gribēju uzzināt, kāpēc viņi ne, neizmeklē, kāpēc viņi atsūta kādu pārstāvu, lai uz vietas paskatījās, kas notiek ar šo lietu. Š, jā, viņi runāja par manu uh, uh, uh, uh, lietu arī šodien un teica, ka tā ir vienkārši Grieķijas atbilde atbildība. Bet es gribu 2008. gada oktobra beigās es sūdzējos Eiropas komisijā par politiku un praksi, kas notiek arī citās dalībvalstīs, kas ir ļoti līdzīgi Grieķijai. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Devītais punkts. 0103 čārsvīta 2008 jums ir arī 5 minūtes, tāpat kā iepriekšējiem lūgumraksta autoram. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Esmu ieradies uz lūgumu rakstu komiteju. Šajā pēcpusdienā es pārstāvu Georgijas Dricas uzņēmumu E, viņi strādā kafijas tirgu Grieķijā jau vairākus gadus, un mēs vēlamies sūdzēties par konkurences komisijas darbību. Es vēlējos arī nu, jūs nedaudz iepazīstināt ar savu pieredzi, lai jūs varētu labāk iepazīties ar e, mūsu gadījumu un uh, varētu uzlabot konkurences noteikums visā Eiropā. Mēs sūdzējāmies par uzņēmumu Nestle Eiropas komisijā un teicām, ka viņi ir pārkāpuši konkurences noteikumus. Septiņus gadus šis darbs prasīja Eiropas komisijai, un 2009. gadā viņi beidzot pateica, jā, Nestle ir pārkāpuši konkurences noteikumus, un viņiem tika uzlikts 30 miljonu augsts naudas sots. Bet tas prasīja septiņus gadus, komisija vilcinājās, un šajā laikā Nestle darīja visu vien, kas viņiem ienāca prātā, arī izmantojot ļaunprātīgi grieķu patērētājus un viņi apsmieda gan mazākus, gan lielākus konkurentus šajā tirgū. Viņi kontrolēja 93% no visa Grieķijas kafijas tirgus. Tas bija tas uh, ļaunais darbs, ko veica Neistila septiņu gadu laikā. Kamēr mēs gaidījām Eiropas komisijas lēmumu šajā lietā, mēs uh, arī uh, Iesaistījāmies vairākās tiesu procedūrās, Nestle vēlējās mūs nospiest ceļos, vēlējās joprojām turpināt eh, piekopt šo negodīgo konkurenci, un pēc tam viņiem vajadzēja samaksāt 30 miljonus eiro soda naudas. Tā, tikai, tā ir tikai simboliska summa, tāds nieks, bet pierāda to, ka konkurences komitejai vajadzēja maksāt tādu soda naudu, uh, jo viņi saprata, ka ir lietu pārāk ilgi novilcinājuši. Ar kādām problēmām mēs sastopamies Grieķijā? Kompetences, komitejas darbību nepārbauda valsts Nē, tikai uh, starptautiskā kapitāla turētāji ir galvenie uh, mūzikas noteicēji, viņi nosaka toni, un viņi arī uzdod dažādas uzdevumus konkurences komitejai un arī uh, ietekmē tās darbinieks. Šī komiteja tika izveidota. Uh, Uh, pirms vairākiem gadiem saskaņā ar starptautisko likumdošanu un jau 17 reizes ir mainījušies tās statūti. Līdz 2009. gadam šī komisija neizdeva nevienu noteikumu, nekādus lēmumus, tikai pēc tam, kad ģenerāls sekretārs no Eiropas ieradās Grieķijā, viņi beidzot daudz sapurinājās un sāka kaut ko darīt un viņi. Uh, Eh, ģenerālsekretāra kungs varēja pārliecināties, ka daudz iesniegtie lūgumraksti un sūdzības vienkārši tur krājas plauktos, krājas eh, putekļus un nekas nenotiek. Tas attiecas arī uz Drīcas kunga lietu. Mēs redzējām, ka konkurences noteikumi ir pārkāpti un eh, notika arī apelācija iesniegšana administratīvajā tiesā. konkurences komisijas lēmumi ir bijuši apšaubīti vairāku gadu garumā, un to ir darījušas administratīvās tiesas. Tātad mēs varētu uzdot jautājumu, vai Grieķijas konkurences komisija patiesi ir neatkarīga, kā tas tiek apgalvots. Un, ja administratīvajām tiesām ir jāpieņem galējais lēmums, kādēļ tad vispār šāda konkurences komisija ir nepieciešama, kādēļ tā, tā tika izveidota? Grieķijas konkurences komisija vienkārši novilcina lēmums, varbūt tāda ir tās uh, galvenā darbība, un uh, pēc tam tā izskata lietas gadu garumā, un vienkārši e, tas viss noved pie tā, ka monopoli iedzīvojas uz iedzīvotā rēķina. Liels paldies turpiem priekšsēdētājs. Tagad desmitais punkts. Kosmopolas kungs, piecas minūtes un nevairāk, lūdzu iekļaujieties šajā laikā. Paldies, priekšstādētāji kungi! Vēlējos pateikties visiem deputātiem, kas mums deva iespēju piedalīties uh, šīs pēcpusdienas sanāksmē un iepazīstināt uh, godātos deputātus ar mūsu lūgumu rakstiem. Eh, viss lūguma rakstī praktiski attiecas uz konkurenci Grieķijā. Nu, man ir mm, tā kā divas cepures, jeb divi portfolio. Es eh, pārstāvu tēraudu lietu, tēraudu ražošanas eh, sektoru Grieķijā, bet līdztekus pārstāvu arī vienīgo antimonopolu iestādi Eiropā. Esmu tās priekšsēdētājs. Es pārstāvu uh, Organizācija Stop Cartel, varbūt esat par to jau dzirdējuši. Tātad es šeit darbojos um, divās uh, pilnvarās, tātad kā divos pienākumos, un esmu ārkārtīgi vīlies un arī sašuts par to, ko šo uh, pēcpusdienu uzklausīju. Šobrīd Grieķijas sabiedrība ir sasniegusi kaut ko līdz šim nepiedzīvotu. Uh, Tenazos kungs, kas ir uh, uzņēmuma priekšsēdētājs, es šo uzņēmumu jau pieminēju agrāk, viņš jau 77 dienas cieš badu, viņš ir pieteicis bada streiku, un viņš to ir eh, uzsācis pie Grieķijas konkurences komisijas ēkas. Tur viņš eh, vienkārši ir uzsākt šo bada streiku. Priekšsēdētāji, kungs, varbūt jūs varētu ieklausīties tajā, ko es saku, vai varbūt jūs man varētu dot papildus laiku, lai es varētu sīkāk jūs iepazīstināt ar šo emocionālo notikumu. Mēs runājam par Eiropas Savienības pilsoni, cienījumu, MVU pārstāvi, uzņēmēju. Un viņš ir spēris šādu ekstrēmu soli, viņš ir uzsācis bada streiku visu iepriekš uzskaitīto iemeslu dēļ. Un uh, mans kolēģis arī pietiekam uh, plaši ar tām iepazīstināja. Un uh, mēs esam šajā komitejā lūgumrakstu iesniedzēji, arī no citām valstīm ir ieradušies lūgumrakstu iesniedzēji, un viņi visu ko tādu tagad dzird. Un tas ir kas pilnīgi nepieredzēts līdz šim Eiropas Savienībā. Uh, Es eh, vēlējos eh, pastāstīt par to, ko pēdējās 77 dienas, kopš šis kungs ir uzsācis bada streiku, ir darījusi Grieķijas valdība. Tā ir nepieļaujama rīcība, un es arī vēlos paust savu protestu pret to. Esmu ieradies uz Eiropas parlamentu, lai sūdzētos par eh, Grieķijas valdības rīcību. Es vēlos to nosodīt. aplūkojot to visu no tāda institucionāla redzes lēņķa, tie ir pēdējie galējie līdzekļi, ko ir iespējams pieņemt. Nu, bet dariet patiešām visu, kas ir jūsu rīcībā, izmantojot visus administratīvos instrumentus, lai pieliktu punktu šai kliedzošajai netaisnībai. Tas ir noticis Atēnās, tā tad eh, civilizācijas šūpuļa viduspunktā, valstī, kur ir dzimušas olimpiskās spēles, tas ir visas civilizācijas šūpulis, Eiropas civilizācijas šūpulis, un tur norisinās tādi kliedzoši notikumi. 77 dienas Grieķijas valdība nav pateikusi pilnīgi neko, nav bijusi nekāda reakcija uz šo badu streigu. Es atvainojos, priekšsēdētāja kungs, man patiešām ļoti žēl, ka izsakos tik kaismīgi un emocionāli. Esmu patiešām ārkārtīgi sašuts, bet, nu, lūdzu, lūdzu, piešķiriet man vēl pāris liekas minūtes. Es tikai vēlējos paskaidrot, kādēļ Tenazas kungs, Eiropas Savienības pilsonis, jau 77 dienas uh, badojas konkurences komisijas ēkas priekšā. Dados, Efnidijos, Horis Neipāž. Viņa uzņēmums, eh, vadītais uzņēmums ir lielākais Grieķijas tērauda ražotājs un bez jau kādiem ekonomiskajiem iemesliem eh, tiek pārtraukta tērauda piegāde šim uzņēmumam, un eh, konkurences komisija arī iejaucas gadījumā. Eh, Tenēzes kungs pavaicā, vai ir kāds tērauda kartēlis pēkšņi radies Grieķijā, kādēļ viņam netiek vairs turpināt tērauda piegādi viņu uz, uzņēmumam. Uh, Un no 2000. gada līdz pat šim brīdim mēs varam iepazīties ar to, kā ir svārstījusies situācija tērauda tirgū. Ir, ir virknēm dažādu tabulu, kur var paskatīties uz uh, dažādiem rādītājiem, uz to, kā ir svārstījies tērauda pieprasījums šajā laikā. Uh, Viņš arī ir iepazīstinājis konkurences komisiju ar dažādām cenu tabulām, tad viņam vajadzēja nogaidīt divus gadus. Priekšsēdētāji, priekšsēdētāji, saka runātājs, es patiešām atvainojos. Man ļoti žēl, bet lūdzu, lūdzu, pieņemiet manu lūgumu pēc eh, dažām liekām minūtēm. Priekšsēdētājs, viena minūte, tikai papildus viena minūte. Nu, un eh, tad arī manai pacietībai un labsirdībai būs pienācis gals. Es saprotu, cik jūs esat norūpējies, ka jūs esat ārkārtīgi emocionāls, bet nu, tikai viena minūte un ne, eh, sekundu vairāk. Lūdzu. Runātājam mikrofons jāieslēdz. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet. Grieķijas konkurences komisija neizmeklēja eh, visu sūdzību pilnībā, bet pieņēma lēmumu, kas attiec tikai uz 10% no visas sūdzības apjoma. Tā neņēma vērā pārējos eh, šajā sūdzībā minētos faktus, proti, ka Tenezus kungs ir norādījis uz karteļa eksistenci. Komisija pieņēma tikai tādus pārējus pagaidu pasākumus, un pat eh, visi Grieķijas konkurences komisijas eh, locekļi nepieņēma lēmumu. Pats priekšsēdētājs vienbalsīgi vienkārši atsauca šo sūdzību, atdeva to atpakaļ. Un Tenezus kungs zināja, ka Grieķijas konkurences komisija nebija neitrāla un neatkarīga. Tā tad viņš bija jau vienkārši e, uz izmisums liekšņu, viņš saprata, ka šī komisija atrodas nekodīgi kapitālas rokās, kas pilnībā kontrolē tērauda tirgu Grieķijā labi, turpin priekšsēdētājs. Šeit ir ieradušies arī pārstāv no Grieķijas parlamenta. Viņi varbūt varētu reaģēt uz kunga izteikumiem, un es vēlējos, lai tikai viens e, kolēģis no Eiropas komisijas e, lūgtu vārdu par visām šīm sūdzībām, ko kopumā. Un tagad Grieķijas valdības pārstāvs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, labvakar! ar ārkārtīgi lielu interesi noklausījos debatēs. Es esmu Kaparedakis kungs no attīstības ministrijas un strādāju Grieķijas eh, pastāvīgajā pārstāvniecībā. Esmu atbildīgs par industriālajiem jautājumiem. Es aizstāju kolēģi, kas ir devies uz Atēnām un pirmo reizi piedalos šajās sanāksmē Eiropas parlamentā. Noklausījos lūgumu rakstu autoros ar ārkārtīgi lielu interesi, uzmanīgi pierakstīju viņu komentārus un tagad eh, pateikšu to, kas man ir sakāms. Priekšsēdētāji kungs, esiet man žēlīgs, esiet žēlīgs. Tagad Eiropas komisijas ar priekšsēdētājs, neļaujot vairāk izteikties Grieķijas valdības pārstāvim. Priekšsēdētāji kungs. Es izteikšos ļoti lakoniski ja mēs aplūkojam uh, eh, Tenezas kunga lūgumrakstu 96 2008, 2008. gadā viņš pirmoreiz pie mums vērsās un pēc tam martā viņš atkārtoti iesniedz lūgumu. Mēs viņam paskaidrojām sistēmu, teicām, kādas ir kompetences, kas sadalītas starp dalībvalstu iestādēm un starp Eiropas komisiju. Uh, Un jāņem vērā, ka viņa lūgums eh, atrodas dalībvalstu pārziņā, tātad Grieķijas pārziņā, un attiecīgās iestādes ir atbildīgas par to, ja šādas vienošanās var ietekmēt konkurenci dalībvalsts teritorijā. Un valsts pati var pieņemt konkrētus pasākumus un pieņemt lēmumu, kā rīkoties šādu pārkāpumu gadījumā. Tāpat tas notika, ja mēs atceramies Cariskunga iesniegto lūgumu rakstu. Un kompetences ir sadalītas e, ļoti labi, skaidri, un e, šī faktu pareizība tika apstiprināta vairākās izmeklēšanās, kas norisinājās. Un Grieķijas konkurences komisija arī iesaistījās darbā. Es vēlējos pasvītrot to, kas jau reiz tika pateikts un ko mēs atbildējam uh, Sarisa kungam pagājušā gada aprīlī. Uh, Mēs teicām, ja Grieķijas komisija, konkurences komisija pietiekami labi neveic savus pienākumus, tad Grieķijā, tāpat kā citās dalību valstīs, pilsoņiem ir iespēja pieprasīt eh, juridisko kontroli, lai tā tiktu veikta attiecīgajā institūcijā. procedūra norisinājās, kā tas ir nepieciešams, arī Cāris kunga lietā, tas notika martā, un Grieķijas juristi uzmanīgi izpētīja Grieķijas konkurences komisijas darbību, iepazinās ar ilustrētajiem eh, gadījumiem. Es runāju šeit par eh, lūgumrakstu 96-2008, ko, ieteica, ko iesniedza Cāris kungs. Paldies, turpin priekšsādātājs, es vēlējos teikt, ka klausoties eh, šajās piezīmēs, es varu secināt, ka katrs ir darījis to, kas bija viņa spēkos, bet īstenībā man tas neapmierina. Man sniegt atbildi neapmierina. Mācūkas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Για αυτή τη θητεία. Ε, συζητάμε... Es esmu ārkārtīgi nobēdājusies par to, ka mēs savā pēdējā šīs sasaukuma sanāksmē runājam par tik bēdīgiem jautājumiem. Es domāju, ka šie pieci lūguma raksti ir tikai viena neliela daļiņa, kas liecina par to, kas norisinās Grieķijā, tikai maza daļiņa no šīs problēmas. Ir vēl daudz nopietnāki jautājumi Grieķijā apspriežam. Protams, lūguma rakstu autorus es uzklausīju ar lielu interesi, es sveicu savus uh, kaimiņus, tātad savus līdzpilsoņus šajā sanāksmē, un man patiešām liels kauns, ka mēs nesam kaut ko vairāk darījuši jūsu labā. Un Grieķija patiešām ir pierādījusi to, ka ir spējīgi darboties veiksmīgi, ir bijuši ļoti daudz labi piemēri pēdējo gadu laikā, un es ticu, ka jūs uh, panāksiet uzlabojumu. Ja mēs runājam par lūgumrakstiem, rakstiem, Es vēlējos pieskarties tam, ko e, minēja Eiropas komisija. Dāmas un kungi, konkurence ir e, iekšējā tirgus galvenais pilārs un iekšējais tirgus savukārt ir galvenais Eiropas kopienas balsts. Ja mēs vēlamies būt ieguvēji šajā kontekstā, ir e, jābūt regulējumam un jābūt arī kontrolē šajā tirgū. Eiropas komisijai e, tas ir jādara, tas ir jūs tiešais pienākums un jums jābūt daudz stingrākiem un nepiekāpīgākiem. Arī kontrolē ir jābūt regulārai. Protams, atminēsimies arī to, ka uz mūsu sliekšņa jau stāv Eiropas vēlēšanas. Uh, Un eh, padomāsim par to, kas jau ir noticis daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bieži vien Eiropa tiek izmantot kā tāds alibi, un ja kaut kas noiet greizi, tad viss tiek uzkrauts uz Eiropas Savienības pleciem, Eiropas Savienība kļūst par tādu kā vaininieku. Padomāsim par to, kā garantēt to, lai Eiropas Savienība kļūtu par panākumu simbolu, lai tā darbotos labi un palīdzētu saviem pilsoņiem grūtā situācijā panākt tiesiskumu. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies par izcilo sadarbības garu, ko jūs esat izrādījis pēdējo gadu laikā. Protams, vēlējos pateikties arī sekretariātam, visiem visiem kolēģiem, bet ja mēs runājam par tādiem specifiskākiem jautājumiem, atgriezīsimies pie šīm lūguma rakstiem vēl vēlāk, un priekšsēdētāji kungs lūdzu parakstiet tos lūgumus, eh, to, tās vēstules, ko jūs nosūtīsiet Grieķijas varas iestādēm, lai patiešām notiktos izme, notikt izmeklēšana un varētu šīs vēstules aizsūtīt atpakaļ uz lūgumās komiteju. Atkinsa kungs ierunājas. Man šķiet, šeit ir tāds visai nepieredzēts gadījums. Ir pieci lūgumraksti. raksti Un sākotnēji es domāju, ka lūguma raksta daba ir kas tāds, ko mēs apspriežam, bet šķiet eh, šeit galvenokārt tiek apvainot Grieķijas konkurences komisija. Es jau to pieminēju kādā iepriekš uzdotā jautājumā. Atcerēsimies, kas notika Equitable Life apdrošināšanas uzņēmumu gadījumā. Uh, Eiropas komisija uh, regulējumu neveic pietiekam labi un pat nesaprata, ka problēma ir radusies. Un šeit mēs varam mest eh, akmeni komisijas dārziņā. Viņi pietiekam labi neveic savus pienākumus. Viņi sastapās ar grūtībām. Es dzirdēju daudz tādas uh, emocionālas, kaismīgas runas, un es neesmu par to pārsteigts, jo lūgumrakstu autori ir patiešām smagi cietuši no tā, ka Grieķijas konkurences komisija nav pietiekami kompetenta iestāde. Un es domāju, ka lūguma rastu komitejai nav ne pilnvaru, ne varas iejaukties šādās uh, konkrētās situācijās. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam uzklausīt šos piecus lūguma rakstu autorus un urdīt Eiropas komisiju paveikt vairāk es varu apstiprināt eh, to, ko teica Macukas kundze, proti komisija nav darījusi to, kas tai bija jādara. Un mēs varam par to ļoti labi pārliecinoties, iepazīstoties ar komisijas darba rezultātiem. Tādēļ priekšsēdētāji kungs atgriezīsimies pie šiem lūgumrakstiem vēlākā laika posmā, sniegsim pietiekam nepārprotams eh, instrukcijas komisijai, lai komisija patiešām saprast, kas notiek un kurā gadījumā tā ir jāsoda pārkāpēji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 Es domāju, ka tā zināmā mērā ir Eiropas komisijas vaina, ka šī problēma ir sasniegusi tādu apogēju, un tas ir kaunpilns straips arī uz mūsu reputācijas. Paldies, saka priekšsēdētājs, ņemot vērā Macukas kundzes un eh, Sera Roberta Atkinsa ieteikumus, mēs uzrakstīsim oficiālu vēsturi Krūsas kundzei, kas ir uh, konkurences komisāre, un visi šie lūgumraksti tiks. Uh, joprojām apskatīti, un pie tiem atgriezīsimies vēlāk. Un tagad tikai viena minūte Eiropas komisijai, lai attaisnotu savu darbību. Jā, paldies! Man ir tikai 4-5 piezīmes, saka komisijas pārstāvs, ļoti īsas piezīmes. Eiropas komisija neizvairās no savas atbildības, mēs tikai cenšamies paskaidrot, kādas ir procedūras, kas mums ir jāievēro. Ņemot vērā regula 1-2003, dalību valstis pašas var pieņemt lēmumu vai aplūkot šos jautājumus vai nē. Ņemot vērā uh, Grieķijas konkurences komisijas darbību, mēs secinājām, ka šī institūcija sava, savā darbības laikā ir atrisinājusi vairākus jautājumus, bija 50 jauni. Uh, jautājumi, kas bija apspriežami, un tie bija jāatrasina pašām dalību valstīm. Tātad Grieķijai šeit kaut kas bija jādara, un Grieķijas, varas, Grieķijas konkurences komisija ap, atrisināja visas lietas, izņemot vienu. Priekšsēdētājs turpina. Es patiešām atvainojos uh, komisijas pārstāvim, bet tas nekādā veidā nemaina kontekstu, tas nemaina lietas būtību. Mēs rakstīsim oficiālu vēstuli komisārai Krūzes kundzei un mēs pavaicāsim, kādēļ viņa neko nav darījusi. Mēs lūksim, lai viņa izskaro savu pozīciju. Tagad došu vārdu lūgumrakstu autoriem un es Ceru, ka jūs varēsiet būt apmierināti ar panākumiem pēc tam, kad dosieties prom no šīs telpas, un Macukas kundze un Atkins kungs vienojās par to, ka pēc šīm lūguma rakstiem vēl atgriezīsimies pēc tam, kad saņems atbildā no komisārs kundzes. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es zinu, ka mums ir maz laika, taču jāpasaka, ka mēs atbalstām Tenezosa kungam, kurš e, pieteicis bada streiku 77 dienas, un mēs esam viņam līdzās šajā cīņā par taisnību. Jā, tieši tā. Mēs viņam jūtam līdzi. Nākamais punkts. 18. punkts piecas minūtes lūgumrakstu iesniedzējam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Sveicināti deputāti! Es nu, gribu runāt par minerālu ūdens uzpildēšanas iekārtām uzņēmumu Spānijā. Uh, Spānijas iestādes ir pārkāpušas vides eh, likumdošanu konkrēti šajā uh, rūpnīcā. Mēs nepiekrītam komisijas pieejai un Spānijas iestāžu pieejai. 0,2% eh, no resursiem ir jāizmanto. Tāpat kompānijas saka, un tā piekrīt 3,4 eh, kubikmetri tiek izmantoti. 1,6 eh, apmēram 50% tātad resu, ūdens resursi tiek izmantoti. Tā ir viena trešdaļa no visa ūdens, uh, pudelēs pildīta ūdens Spānijā. Tātad milzīgs procentālais dalījums. Uh, Tātad nav runa tikai par 0,2% par visu, uh, visiem ūdeņiem. Bet uh, um, šis uzņēmums nevar izmantot pārējo ūdeni upē. Mūsu dokumentācijā mēs esam teikuši, ka mums vai jāatzīst, ka pastāv skaidrs pārkāpums direktīvai par minerālu ūdeni. Tas nav dabiskais minerālu ūdens, jo tas tiek apstrādāts ar karstumu un bioloģiski apstrādāts. Un šeit notiek cilvēku krāpšana. Mēs esam iesnieguši lietu Spānijas iestādēs, bet viņi nepieņem mūsu sūdzību. Un papildus tam šis te, šis, te, šī te rūpnīca, kur pilda ūdeni, pārkāpja arī dzīvotņu direktīvu un arī vides novērtējumu direktīvu. Tad mums tika noteikts, ka jānovērtē ietekme uz vidu, un tas netika izdarīts attiecīgais departaments saka, ka tas tiek pieprasīts, tātad mēs prasām, eh, lai šis jautājums tiktu kārtīgi izskatīts. Mēs uzskatām, ka noticis eh, pārkāpums attiecībā uz pieju eh, Durkālas municipalitātes ūdenim. Un mēs runājam par 200% iedzīvotāju pieaugumu Um, būvniecības laikā. Un ja ūdens tik ņemts no šīs upes, tad uh, ūdens uh, vienkārši pietrūks. Saskaņā ar u, upes uh, sateci uh, tas uh, netika izskatīts, un turpinās mans kolēģis sveicināt. Paldies, priekšādātāji. Eiropas dienvidos mums ir daudz sugu, kuras ir apdraudētas. Un mums ir ziņojums par šādām sugām. Domāju, ka mums vajadzīgs politisks atbalsts. Un es gribu pateikties Hamersteina kungam un Maipletas kungam par viņu atbalstu. Uh, Un vēl tikai daži vārdi, ja, ja drīkst. Nedrīkstu pieņemt lēmumu par ūdens patēriņu, e, neskatoties uz to, kā tas ietekmēs ekosistēmu. Paldies! Paldies! Tālāk Eiropas komisijai vārds. Kā vēlaties priekšsādātāji? Komisija ir uzmanīgi izpētījusi šo lūgumu rakstu. Tātad pārkāpums par uh, dzīvotnēm un ūdens pamatdirektīvas pārkāpumu. Un minerālu ūdens direktīva, kas ir tirgus direktīva, tā mums ir jauna un pie tās vēl būs jāatgriežas par dabas aizsardzību, par e, sniegto informāciju, šķiet, ka nav pietiekoši pierādījumu, ka tiek pārkāpta dzīvotņu direktīva, jo nav nekādu absolūtu aizliegumu e, darboties šādās vietās, ja to paredz municipalitāte. Par ūdens pamatdirektīvu no vienas puses iz, eh, iegūtā ūdens daudzums tiek salīdzināts ar ūdens resursiem, un tas daudzums it kā diezgan neliels. Bet paredzēta arī tāda kontrola, lai eh, gruntsūdeņi netiktu pazemināti. Šie dati ir pieejami visiem visiem pilsoņiem. Blakus šīm direktīvām komisija skatījusies, vai e, pārkāpta e, ietekmes novērtējuma direktīva, un tā nav pārkāpta, jo ūdens ieguve ir pārāk maza, kur ir e, tātad kopsavilkumā ne dzīvotņu direktīva ne ūdens pamatdirektīva, ne arī ietekmes novērtējuma direktīva netiek uh, uh, pārkāptas. Par minerālu ūdens direktīvu komisija, protams, vēl atgriezies pie jums ar papildu informāciju. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Jā, paldies komisijai par izklāstīto viedokli tiesa. Balstoties uz informāciju, ko sniedz lūguma raksta iesniedzējus, jāpaskaidro viena lieta. Tas ir minerālu ūdens uh, raksturojums. Ja tas uh, šādu ūdeni nevar apstrādāt, un trīs bakterioloģiski var apstrādāt ūdeni, ūdeni ar filtru vai arī ar uh, karsēšanu. Un balstoties uz šo uh, informāciju, komisijai ir pienākums sekot līdzi tam, vai netiek pārkāptas uh, patērētāja tiesības. Es domāju, ka mums ir uzmanīgi jāizpēta šī informācija uh, konkrēti Mm, ja mēs runājam par no, nu, B nodaļā iekļautajiem jautājumiem, eh, šeit jārunā par ietekmes novērtējumu, eh, izpēti, un tātad šī eh, rūpnīca atrodas netālu no Sierra Nevadas, un šis um, rajons ir jāaizsargā. Kā komisija vismaz daļēji ir skatījusi šo te lūgumu rakstu, uh, Eh, bet ir vēl tādi elementi, kurus vajag papildus jāpēta, un tāpēc vajadzētu atstāt atvērtu šo te lūgumrakstu. Tātad ļoti īsi. Lai mums būtu brīvs iekšējais tirgus un patērētāju tiesības tiktu aizsargātas, mums jāpatur atvērt šī, šis te lūgums. Um, Eh, ir ļoti daudz līdzīgu gadījumu, kas ir balstīti uz, eh, arī tur tas attiec uz ūdens eh, uzpildīšanas rūpnīcu, tāpēc mums vajag nogaidīt un jāgaida no komisijas detalizētāks ziņojums. Ļoti labi. Mēs darīsim, kā jūs iesakāt. Tātad lūgumraksts paliks atvērts, un mēs nogaidīsim komisijas papildu informāciju. Tātad eh, lūgumu rakstu iesniedzēt, tas ir maksimālais, ko mēs varam tagad izdarīt. Mēs nepieņemam galīgo lēmumu. Mēs eh, vienkārši nevaram pilnībā nezinām, ko komisija vēl teiks. Mēs ne nepilnībā piekrītam tam, ka mm, noteikumi nav pārkāpti. Mums jāskata tālāk šī lieta. Mēs to arī turpināsim darīt. Tāpēc palīdziet, eh, sazinieties ar mums, informējiet par to, kas notiek jūsu lietā, un mēs ceram, ka Eiropas komisija eh, arī turpmāk uzraudzīs šo lietu. 14. punkts. Mums ir vairāki uh, bulgāru lūgumraksti eh, par Melnās jūras reģionu. Vispirms komisijai dosim vārdu, tad eh, ieslēdzējiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es apkopošu informāciju par visām šim, visiem šiem rakstiem, jo Daži nāk no 7. gada, daži no 8. Tā, un kopš tā laika Bulgārija ir veikusi zinām progresu attiecībā uz Natūra 2000 e, zonām. Saskaņā ar jaunākajiem komisijas datiem 34% no, mm, no teritorijas Bulgārijā ir noteikti par šādu teritoriju. Uh, Protams, vēl daudz, kas ir jādara attiecībā uz klasifikāciju saskaņā ar putnu direktīvu. Mums ir sešas jomas, kuras e, vēl nav konkrēti noteiktas saskaņā ar dzīvotņu direktīvu. Seminārs pagājušā e, gada jūnijā notika un komisija noteica nelielus vai tādus e, trūkumus un Bulgārs, Bulgārija tika mm, noteikts termiņš eh, septembrim eh, tik galā ar šiem te trūkumiem. Komisija sēko situācijai un Bulgārijai tika nosūtīts paziņams par putniem, un mēs izvērtējam informāciju, ko saņēmām no Bulgārijas, un kad mēs būsim to paveikuši, tad mēs izlemsim, ko darīt tālāk. Otra, e, otras bažas, ko izsaka Bulgāra, tas ir ekonomiskās aktivitātes atļaušana šajās zonās, kas jau tiek aizsargāta saskaņā ar uh, dabas uh, likumdošanu. Ir uh, sūdzības par daudzām aktivitātēm Bulgārijā. Uh, un komisija izvērtēs šo te sniegto informāciju. Viena no lietām, kas ir tāda kā emblēma, eh, ir viena konkrēta vieta, un komisija atradusi vairākus pārkāpumus, un formāla vēstule ir nosūtīta. Attiecībā uz citām zonām uh, komisija vērtē pierādījumus, kas ir savākti, papildu pierādījumi vēl ir vajadzīgi, lai noteiktu, vai ir notikuši pārkāpumi. Un pēdējais punkts, ko gribu pateikt, 13.36. Mēs lūdzam pagarinājumu īstermiņam šie, šai, šim te lūgumu rakstam, jo mēs vēl izvērtējam jaunāko informāciju. Lūk, tā ir vien, tas ir vienīgais lūgums, kuru mēs, uz kuru mēs nevaram atbildēt, bet eh, mēs to droši vien jūnijā jau spēsim izdarīt. Paldies! Paldies! Mums ir četri lūgumi rakstiesniedzēji telpā. Parasti mēs dodam piecas minūtes. Es saprotu, ka piecas eh, minūtes uz četriem nav pietiekoši, tāpēc jums būs vairāk laika, bet lūdzu pēc iespējas ātrāk eh, izstāstiet. Vera Petkančens kundze, vai viņa ir klāt? Jā, es jūs redzu. Tad Neli Arabadževa. Uh, Ja es nepareizi izrunājos vārdus, atvainojos. Kovačeva kungs. Lūdzu, runājiet pēc iespējas ātrāk. Varbūt pusotra līdz divas minūtes katram. Tātad tēma ir viena tā pati. Es ceru, ka jūs nepārsniegsiet visu kopā sešas minūtes. Paldies priekšādātājiem! Dāmas un kungi! Jā, mēs esam nolēmoši kopā salikt vairākus lūgumrakstus, kas koncentrējas uz to pašu tēmu. Sāksim ar lūgumrakstiem par Melnās jūras piekrasti un pārkāpumiem tur. Vairums no jums jau labi zina eh, par situāciju, kāda tur radusies. Tā kā tika mm, mainītas zemes un meži dažādās Bulgārijas vietās, mm, lai arī mums ir Eh, daudz maz tāds eh, labs eh, aptvērums Natura 2000 zonās, bet mēs nespējam aizsargāt šīs teritori, šo te tīklu un šīs teritorijas. Es parādīšu jums prezentācijā ļoti īsi tikai dažus no svarīgākajiem gadījumiem, bet taktiski 80% no teritorijas, kas iekļauta Natura 2000 ietvaros, atrodas pie Melnās jūras. Un pašlaik um, uzsākta tāda procedūra, lai norganizētu šo te, eh, sakārtotu situāciju. Šī ir fotografija no Nacionālā rezervāta, Nacionālā parka. kopam, kopumā ir tātad organizācijas tāda visai teritorijai, bet, diemžēl, plāns tika pieņemts un netika novērtēta ietekme uz vidi, vismaz ne visās vietās. Diemžēl plāns jau ir stājies spēkā, Un tas ir viens no gadījumiem, kur mēs gribētu paziņot, paziņot par pārkāpumiem. Cita, cita lieta, cits gadījums, kas ir neveiksmīgi slavens, ir Irakī. Jūs redzat šīs te zonas, kur, kur notikusi, kur plānota celtniecība un kas droši vien tā eh, tiks eh, veikta tur. Gandrīz vienmēr eh, ir tādi gadījumi, ka tiek paredzēta celtniecība piekrastes zonā. Es ceru, ka jūs sadalīsiet šo te runāšanas laiku starp, savā starpā, jo man, man vēl ir trīs cilvēki, kas gribētu runāt. Uh, Ehm, varbūt kāds ehm, var atteikties no savu runas laika. Jā, es jau tulīt beigšu. Vēl par Iraklī. Eiropas likumdošana tiek pārkāpta jo teritorijas apraksts atbilst eh, aizsargāto teritoriju aprakstam. Un tālāk eh, manam kolēģim vārds. Paldies, es runāšu par, par kančijas eh, smils, smilšu sēknēm bet Bulgārijas iestādes darīja visu, lai, izbu, lai sabojātu šo te rajonu un pārdotu uh, uzņēmumiem. Mm, galvenokārt to austriešiem. Bulgārija pievienojusies Eiropas Savienībai un pēc 2007. gada valdība Bulgārijā izveidoja plānu būvēt visā 5-6 kilometros piekrasts rajonā bez jebkādas novērtējuma par to, kāda būs ietekme uz vidu. Un neviens par to nezināja e, līdz brīdim, kad bija jau par vēlu. Rīt šī zona var uh, kļūt par, pak, varbūt tiks pārklāt ar uh, betonu. Kriļa Krejas rajons, tur notiek vairāki pārkāpumi, un komisija to ir atzinusi. Bet šķiet, ka tas eh, nemudina uh, ātrāk rīkoties Bulgāras iestādēm. Uh, Pirms Bulgārija iestājās Eiropas Savienībā, un tagad šie te objekti tiek būvēti. Tajā pat laikā Bulgārijas valdība saka, tā sargā vidi, aizsargā vidi. Lūdzu, nākamais runātājs. Vēl 400 projekti ir paredzēti Iespējams, ka tiem tiks dota zaļā gaisma, un mums, mēs vairs nedrīkstam gaidīt, mums ir steidzami jārīkojas. Tieši tāpat kā Vija Baltika gadījumā. E, paldies par kalniem. Atkal saistībā ar Natūra 2000. Kalni ir iekļauti dabas uh, rezervātā, lai gan šīs te uh, teritorijas iekļauts Natūra 2000 projektā, tomēr uh, tur tiek būvēti slēpošanas ar, um, um, nometnes, kurorti. Uh, šī te saucamā buferzona bija tika, kur bija visi zinātniskie argumenti, un praktiski to e, vajadzēja iekļaut Natur 2000 ietverā, bet, diemžēl, tūkstošiem projektu jau ir sākti, un jūs paši apmeklējat šo te projektu e, notiek būvniecība. Tātad Nacionālajā rezervātā, kas ir iekļauts arī UNESCO aizsargājumo teritoriju sarakstā, tātad um, zona, kur ir slēpošanas kurorti, ap Bansku. Un šie te kurorti tiek paplašināti. Lūdzu, apskatiet fotogrāfijas, jūs redzat bojājums, nodarījums, ko panākuši šī te būvniecība. Jo nekādi pasākumi netiek veikti, lai cīnītos pret eroziju. Tas arī viss par šiem diviem gadījumiem un ļaujiet man rezumēt. Domāju, ka mums vēl viens runātājs ir. Priekšsēdētāji. Mūsu lūgumraksta uh, saturs vai pamats dāmas un kungi. Mūsu lūguma raksts tiek balstīts uz godīgu uh, konkurenci un vidas aizsardzību. Bulgārijas valdība atdod ārkārtīgi vērtīgu uh, sabiedris, uh, valsts zemi, un tā atrodas ļoti Mm, pievilcīgā vietā, kas e, interesē turistus un ieguldītājs. Un valdība rīkojas tā, ka viņi mainās ar zemēm. Oficiālais novērtējums neņem vērto, vē, vērā šīs te valsts zemes atrašanās vietu. Tādos gadījumos privātā zeme, kas atrodas kaut kur tālāk ļoti nepievilcīgā vietā, kas neinteresē investors. Um, Tā pašā laikā piekrastē esošā valsts zeme tiek novērtēta ļoti lēti un rezultātā no valsts reģistriem tiek dzēsti vairāki um, tādas teritorijas, ieskaitot arī aizsargātās zonas. Dažreiz cenu starpība var būt 280 reizes. Tātad valdība izpērk, es atvainojos, pārdod ļoti lēti valsts zemi, kas ir e, ļoti augstā vērtē brīvajā tirgū, tāpēc valsts cieš tur e, zaudējums 3 miljardus eiro. Kristof kungs arī vēl acīm redzot gribēja runāt. Man liekas, ka mums ir vēl viens lūgumraksta iesniedzēja. Pusotra minūte. Do you hear me? Yeah. Okay, thank you, Mr. Pe uh, Paldies. Runāšu angļu valodā. Eh, Bulgārijas eh, eh, biedrība putna aizsardzībai jau ir iesniegusi sūdzība par pārkāpumiem šajā jomā Bulgārijā un uzskata, ka Bulgārijas Oh, yes. okay proszę bardzo, It's proszę okay. kontynuować. Lūdzu, turpiniet. Es mēģināšu saīsināt, lūdzu, runājiet mikrofonā, saka priekšsēdētājs. Jā. Mēs mudinam uh, to, lai komiteja atpātrinātu visu procedūru um, attiecībā uz šiem pārkāpumiem. Tas ir pirmkārt pret Bulgāriju Eh, lai eh, nebūtu pārkāpuma attiecībā pret eh, šiem vietām, kas ir noteiktas putna aizsardzībā, un lai apstādinātu to kaitējumu, kas visu laiku turpinās, pēc iespējas ātrāk, un uzsākt šo procedūru par pārkāpumu pret Bulgāriju un uh, noteikti uh, eh, šīs uh, eh, saistībā ar tīklu Natura 2000 noteiktajām kopienas vietām. Un arī komisijai tā ir jāpadara par prioritāti, un um, to nedrīkst traucēt ne vietējās, ne Eiropas parlamenta vēlēšanas. Paldies! Strafkovas kundze, lūdzu. Paldies. Es gribu pateikt paldies komitē un arī sekretariātām. Jums mums daudz palīdzējāt. Jūs palīdzat Bulgārijai tikt galā ar šīm ļoti nopietnējām problēmām. Eh, un paldies par jūsu vizīti Bulgārijā un jūsu palīdzību arī Atkins kungam un Koks kungam. Eh, mēs nevar, nebūtu varējuši tik galā bez jūsu palīdzības. Man ir viegli Eh, padalīties ar viedokļiem. Jūs bijāt Bulgārijā, jūs redzējāt, kas notiek uz vietas, kas notiek eh, Bulgārijas, ar Bulgārijas dabu un laukiem, bet ir arī jauni fakti. Es dzīvoju Varnā, tā ir osta Melnā jūras krastā. Un es vienkārši nespēju vienaldzīgi noskatīties, kas notiek Un man tiešām uh, nepatīkam pārsteidz Eiropas komisijas reakcija. Viņi saka, ka viņi veiks monitoringu, ka viņi izvērtēs, kamēr viņi to veids, pa to laiku Bulgārijas lauki tiks iznīcināti. Mēs uh, vēlamies, lai Eiropas komisija reaģētu konkrēti jo šie pārkāpumi Melnās jūras krastā Bulgarijā joprojām turpinās. Jūs redzējāt fotogrāfijas mūsu, kas eh, parāda mūsu piekrasti, un es vēršos pie jums, eh, lūdzu pieņemt lēmums un spērt soļus tūlīt nekavēties, jo mēs atbalstām pilsoņus un visus tos, kas, kam nav vienaldzīgi, kas notiek Bulgārijā, jo eh, te ir ļoti daudz dokumentu, fakti, tie visi ir pieejami. Lūdzu, spējiet konkrētus soļus, eh, vērsties pie Eiropas komisijas, lai eh, varētu mainīt šo situāciju un tik galā ar šīm problēmām. Te nav Bulgārijas valdības pārstāvi, es viņus uzaicināju, bet viņi nav ieradušies jo tagad pašlaik brīvdienas Bulgārijā. Viņi nevēlas uh, ierasties Briselē brīvdienu laikā. Es nedomāju, ka viņi būtu laimīgi uzklausīt visu to, ko mēs te runājam. Un liels paldies jums! Paldies! Eh, es runāšu atklāti. Eh, vienā vizītes laikā, kas bija Bulgārijā, Uh, uh, un vienā, viena no vēstniecībām, uh, es vēstniecībām Bulgārijām, ir oficiāli pateica, ka varēja man ska, skaidri, man arī sniegt dokumentāciju, kādā veidā valsts zemē tiek apmainīta pret zemēm, pret citām zemēm, privātām zemēm, kas atrodas Natura 2000 Eh, tīkla teritorijā un tūkstošiem vietās un Bulgārijas uh, varas iestādes, eh, ka jūs varat mierīgi veikt jebkurus uh, pilsētu uh, būvniecības darbus Natura 2000 teritorijā. Tas ir tas, kas notiek tādu projektus. Piemēram, ko attiecībā Maskavas mēra sievas projekts, un arī citi projekti ES un komisijas lēmums ir neiesaistīties. Tas vienkārši skandāls, tas nav pieņemami. Mēs uzskatām, ka lūgumrakstu komiteja ir jāveic eh, ļoti nopietni izmeklēšana un jāgriež pie Eiropas ombuda, eh, lai izmeklētu, kāpēc nav konkrēts rīcības. Kā spānis, es to uzsveru ļoti jūtīgi pirms 20 gadiem komisija būtu kaut ko darījusi, tad mums nebūtu tāds vidusjūras krasts, kā mums ir pašlaik, bet melnā, eh, melnā, jūras, eh, eh, melnā jūrā vēl, vēl ir laiks, mēs vēl varam kaut ko darīt, kaut ko paspēt. Es esmu pārliecināts, ka. Uh, mēs redzam, ka ir tūkstošiem pārkāpumu, mēs ne, nespējam reaģēt. Varbūt sāksim ar vienu. Eh, Karjakra, piemēram. Eh, un, protams, eh, tas vienkārši mēs paņemam vienu no daudziem gadījumiem. Un šī procedūra uh, vēl, protams, ne, nebūs kā mācība cilvēkiem. Un mēs ceram, ka Bulgārijas valsts tomēr sapratīs, sapratīs šo mācību. Mēs zinām, uh, ka arī Olafs, Olaf pārstāvī bija Bulgārijā un viņi, eh, viņas apkrāpa taksis, eh, kad viņi no lidos brauc uz ministriju, jo šeit korupcijas līmenis un eh, Eiropas līguma pārkāpumu skaits vienkārši neticams. Ārkārtīgi liels. Mēs zinām, kas notiks ar Vija Baltika un Polijas valdība. Eh, eh, mums bija panākuma, bet kas notiek Melnajā eh, jūrā, tas ir tūkstošiem reižu sliktāk un Eiropas komisijas rīcība ir tūkstošreiz zemākā. Un tāpēc ir nepieciešama arī rīcība, lai Eiropas ombuds izmeklētu šo lietu Un es gribu, lai būtu e, šī lieta izskatīta, tu izskatītu ierēģi, kas strādā šajā jomā. Paldies, dāmas un kungi! Un tagad es vērsīšos e, pie Stravkovas kundzes un e, Kamestēna kunga. Es uzskatu, ka mums ir jāraksta vēstule komisāram Dīmas un ļoti stingri jāpasaka, ka mēs pieprasam to, lai tiktu spērti izšķiroši soļi, zināma konkrēta rīcija, un tad mēs varētu rakstīt ombudam. Ja, es nezinu, vai mēs uzreiz mums vajadzētu rakstīt apelāciju ombudam, varbūt eh, lūgumu iesniedzēju raksta iesniedzēju varētu rakstīt ombudam. Varbūt mēs varētu rakstīt arī divas vēstules, viena ombudam un viena komisāram Es, eh, es ceru, ka tas ir eh, lielākais, ko mēs varam izdarīt. Mēs rakstīsim abas vēstules. Jā, labi. Un tagad 20. punkts. Eh, mm, šeit, kur mēs redz, šeit iesniedzējs ir mūsu vidū. Un es redzu, ka jūs esat 21. atvainojas lūgumraksts Henri Dempa kungs, eh, paldies. Te ir eh, šis tilts ir traģiskā stāvoklī Polijā. Municipalitātē nav naudas, situācija kļūst arvien sliktāka. Es eh, griezos, vēršos pie polijas valdības, lai iegūtu finansējumu. Man vajadzēja tikai viens miljons, lai to paveiktu. Un man atbildēja, ka man jāatmet šī ideja un es iesniedzu uh, prasību tiesā, uh, eh, uzrakstīju visu dokumentāciju un arī to, ka iesniedz to, kas te ir, uh, jau 2005. gadā un eh, ka šis programmas tika veidots, un nu, es pievērsu eh, varas iestāžu uzmanību šai lietai, un tad bija konsultācijas 2007. Eh, gadā, bet nekas netika darīts. Es gribētu Jā, Zambovska kungam pateikt paldies no Eiropas parlamenta, kurā, kurš aizsūtīja ekspertu, lai izmeklētu apstākļus, tehniskos apstākļus, kādā atrodas šis vēsturiskais tilts Polijā. Tāpēc es vēlos, lai izdarītu spiesdienu uz poļu varas iestādēm, lai viņi atrastu finansējumu uh, Es esmu brīvprātīgais, kas eh, nodarbojas ar vēsturisko uh, eh, pieminiektu aizsardzību Polijā, un es mēģinu kaut ko darīt. Es uh, izmantoju savus personīgos līdzekļus, lai aizsargātu šos pieminiektus. Paldies! Es zinu, cik jūs esat nobežojies par uh, šo vēsturisko pieminekli, jūs esat daudzreiz, daudzreiz man zvanījis un mēs esam runājuši par šo lietu. Es esmu šis komitejas priekšsādātājs, bet eh, es esmu mākslas vēsturnieks pēc savas izglītības, tāpēc tas ir man tūp pie sirds. Un tāpēc es eh, vēlos dot vārdu komisijai, lūdzu. Paldies! Eh, man ir prieks redzēt, ka eh, kultūras mantojums eh, ir tuvu jūsu, un tā tas ir arī ar komisiju. Un šeit ļoti daudz brīvprāt, brīvprātīgo ir strādājuši, bet tā pašā laikā Eiropas komisijas kompetence nacionālā līmenī faktiski nepastāv. Uh, 151. Uh, uh, uh, panta otrais um, punkts nosaka mūsu kompetenci. Man diemžēl jāsaka, ka šeit šī kompetence attiecas uz kultūras organizāciju sadarbību, lai saglabātu kultūras mantojumu Kā jūs zināt, šajā jomā Eiropas Savienība daudz dara, lai pievērstu uzmanību šim jautājumiem un arī dažādām eh, darbībām un projektiem. Un Eiropas eh, Savienība šo pasākumu eh, laikā pagājuši gadu arī pievērs uzmanību šim tiltam, kur tika organizēta konference uh, Un attiecībā par kultūras programmu jāsaka, kā kultūras sadarbība, mobilitāte, eksperta zināšana apmaiņa, šeit mēs varam palīdzēt, bet ja mēs nonākam pie finansējuma, restaurēcija, konservācijas, tiltu saglabāšanai, tas ir dalība valsts ziņā un šeit komisija nav nekādu pilnvaru. Es gribētu dot vārdu savam kolēģim Kašuka eh, kungam no reģionālā direktorāta. Lūdzu, es runāšu poļu valodā. Jā, es eh, piekrītu visiem, kas atzīst šo problēmu, un es uh, augstu novērtēt to, ko jūs darat. Mums ir īpaši noteikumu un principi, kas mums jāievēr, jāievēro, arī leģitimitātes princips. Eiropas komisija um, uh, veids monitoringu tikai attiecībā, uh, attiecībā uz lieliem projektiem, uh, uh kur uh, finansējums uh, pārsniedz 25 miljonu eiro un vairāk. Jūsu izvirzītā problēma mūsu prāt saistās ar divām pro citām programmām Eh, Polijā, eh, tas ir prioritāte numur 6, tas ir nacionālā programma Polijā, kas saistās ar eh, turismu un kultūras mantojumu, kur ir 59 miljoni eiro atvēlēti un 44 miljoni eiro no ES, bet uh, nacionālā līmenī teorētiski ir, ir vēl viena operācija programma numur 11 par infrastruktūru, kur ir 557 e, miljonu eiro un 490 miljonu no Eiropas Savienības. Jā, mēs esam uzklausījuši jūsu argumentus un patiesi tas ir ārpus jūsu kompetences satvara, bet par spīti tam, kā lūgumrakstu komitejai mums ir jāsaka, ka mums ir bažas par šo situāciju, kādā šis eh, kultūras mantojums atrodas, jo no, no, no, ir kaitējums šim uh, kultūras mantojumam, un tas tā ir vienkārši mūsu visa Eiropas uh, kultūras mantojuma um, sastāvdaļa. Tāpēc mēs uh, rakstīsim uh, vēstuli uh, polijas varas iestādēm, atspoguļojot šo gadījumu, jūsu bažas attiecībā uz šo konkrēto tiltu un pieprasīsim atbildi. Tas ir tas, mēs, kas ir mūsu spēkos gados. Es esmu apmierināta, apmierināta ar šo atbildi. Jā, tas tas, ko es varēju cerēt sasniegt, dāmas un kungi. Liels jums paldies, ka jūs esat ieradušies šeit personīgi, un uh, es novērtēju jūsu uh, pienesumu, lai aizsargātu šo tiltu. 11 punkts. Skatāmies lūdzu, tagad ir 047. Es tagad došu vārdu Eiropas eh, komisē lūdzu. Vienu mirklīt lūdzu. 12. 12. Priekšsēdētājs atvainojas. 12. punkts. Franso Krāmers lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šis ir lūgumraksts, kas attiecas uz pilsētbūvas projektu Somijā, un tas, zināmā mērā, ietekmēs 300 hektāru lielu teritoriju, e, it sevišķi Kivinokas zonu, un e, komitejā lūguma raksts tika iesniegts 2007. gadā, tika izstīts 2008. gadā. Komiteja nosūtīja vēstuli Somijas varas iestādēm un vēlējās, lai pēc iespējas ātrāk tiktu sniegtas atbildes uz uzdotiem jautājumiem par šo pilsētu būs projektu, kādā veidā tas ietekmēs dabas zonas. Komisija izvērtēja šo plānu, ņemot vērā sesto pāntu uh, dzīvotņu direktīvā, un šķiet, ka šis pilsētu būves plāns uh, ir iekļauts Natura 2000 izvērtējumā un ņem vērā arī to, kādā veidā uh, šī būve, šī būvniecība varētu ietekmēt mitrājus. Tāpat plānā ir norādīts, ka ir uh, jāuzsāk dažādas audzēšanas pasākumi, lai varētu aizsargāt attiecīgās dzīvotnes. Uh, protams, ir paredzēti tādi saudzējoši pasākumi un vēl nav pieņemts galējais lēmums, ņemot vērā to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Par šo plānu ir paredzēts, ka Kivinokas teritorijā būs uh, īstenots atsevišķs plāns un saskaņā ar Somijas institūciju sniegto informāciju, tas tiks nodots Somijas eh, institūciju izskatīšanai kompetentajām iestādēm. Un mēs saprotam, ka vēl nekas nav pavirzies uz priekšu, ņemot vērā mums sniegto informāciju, mums nav nekādas iespējas iejaukties lietas izskatīšanā, un mēs varam uh, pieņemt uh, secinājumus, ka Somijas institūcijas spērs konkrētus soļus, un, protams, ja viņi kaut ko tādu nedarīs, tad mēs nekavējoties uzsāksim pārkāpumu procedūru. Paldies, priekšsādētāji! Es vēlējos, eh, lai šis jautājums vēl netika noslēgts, lai mēs varētu kaut ko darīt lietas labā, saka runātājs, un aplūkot eh, šo lūgumu rakstu vēl vēlāk. Mums, protams, ir nepieciešama šāda pilsēta būs plāni, kam ir nākotne, un e, komisijai arī vajadzētu saglabāt savu modrību. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Es varu piekrist Hamersteina Mīnca kungam. Tātad e, arī šo lūgumu rakstu vēl izskatīsim, ņemot vērā arī Eiropas komisijas sniegtos solījumus sniegt mums vēl papildus informāciju. Jozefs Van Nistelrojs ir nākamais runātājs par nākamo lūgumu rakstu. 13. punkts. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir lūgumraksts par būvniecību Goerande apkaimē Natura 2000 zonas tuvumā un mēs uzskatām, ka tas ietekmēs sāls ieguvus purvus šajā apkaimē. Lūguma rakstnieks iesniedzēji devās uz tiesu, nosakot, ka šī zona ir jāierobežo un īstenībā ierobežojums notika tikai pēc tam, kad tika sniegta atļauja veikt šeit būvniecības darbus saskaņā ar sesto pantu dzīvotņu direktīvā. Uh, ir nepieciešams veikt mērījums attiecīgajā zonā, kur ir paredzēti būvniecības darbi, un tas ir jāveic, lai uh, gūtu būvniecības atļauju. Tātad tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem. Un ir jāpadomā par to, lai šo uh, aizsargāto zonu varētu arī aizsargāt nākotnē, un ir jābūt konkrētiem pasākumiem, lai varētu garantēt pietiekam augstu aizsardzības līmeni. Runātājiem tiek izslēgts mikrofons. This one works. Nevar saprast, vai mikrofons strādā. Vous m'entendez? Oui. Tagad ir dzirdams? Papildus tam eh, šī te putno aizsardzības direktīvas ietvaros jāpiešķir papildu aizsardzības pasākumu, lai zona netiktu pasliktināta un netiktu ietekmēta putnu populācija. Komisija e, vērsās pie Francijas autoritātēm 2008. gada 24. jūlijā, lai izvērtētu šo te uh, sūdzību. Komisija vēl nav saņēmusi atbildi. Mēs par to runājām šī gada eh, februārī par to. Mēs ziņosim komi, eh, komiteju par, saņemtai, par dokumentiem, kurus mēs saņemsim. Ļoti īsi Mums jāpatur atvērts šis lūguma raksts. Dzīvokļu mm, direktīva runā par sāls, eh, par mitrāju, tātad eh, sāls purvu eh, aizsardzību. Jā, atstāsim atvērtu šo te lūguma rakstu un rakstīsim vēstuli Francijas iestādēm. Tālāk 15. punkts. Izabela Lur Luranko kundze. Paldies! Kad mēs sazinājāmies e, par šo te projektu, notika ietekmes novērtējums, un komisijai tagad ir zināms, ka vides novērtējuma ziņojums vēl nav pabeigts, nav izdots, un komisija ienesti ir lūguši informāciju no pārvaldības iestādēm saistībā ar šo procedūru. Un par to, kāda ir ietekme uz Natūra 2000 zonām. Tātad projekts, kur bija veikti vairāki ietekmes novērtējumu jo tie notika dažādās zonās. Mēs gaidām atbildi no Spānijas iestādēm jūnijas sākumā, un tad mēs nodosim ziņu jums par mūsu secinājumiem. Paldies! Līdz šim komisija savās atbildēs nav runājis par būtību jo mums ir novērtējums veikts, bet tas nav apskatījis kopējos uh, ietekmes visas. Tad, tur runā tikai par dažiem aspektiem. Bet mēs runājam par vienu projektu, kuram milzīga ietekme uz uh, lielisko ekosistēmu. Mēs runājam par Eiropas robežu, par, uh, par piekrasti pretī Marokai. Uh, Un mēs runājam arī par, eh, par dabas parku. Bijuši seši dažādi vides ietekmes novērtējumi, un man liekas, ka nevar to pieļaut, ka ir seši atsevišķi šādi te novērtējumi. A7 un A47 ir vienīgais projekts, uh, un tomēr mēs runājam par dažādiem projektiem. Komisija noteikti zina, ka šie O7 un O47 ir viens un tas pats projekts, un mēs skatāmies, kā ietekmēs dabu šī e, ceļa bū paplašināšana. Un ir daudz ietekmēto zonu, un es to pats savām acīm esmu redzējis. Uh, šī te sadrumstalotā attieksme e, vides ietekmes novērtējumā e, pārkāpj putnu direktīvu un neskatās uz to, ka kopā e, rodas lielas sekas. Komisijai pēc iespējas ātrāk jāpievērš tām, jo mēs runājam par īpašu uh, Uh, Eiropas daļu, tie, kas bijuši Tenerife uh, un Gibraltāra šaurumā, tad tie sapratīs, ka uh, zona ir ļoti īpaša, tāpēc direktīvas ir stingri jāievēro. Paldies! Domāju, ka mēs atstāsim atvērtu šo lūgumrakstu un gaidīsim turpmāku informāciju. 19. punkts 0274. Paldies, priekšsēdētāji. Tā šī ir e, Keltie kunga e, lūgumraksts par e, pārkāpumiem vietējā pašvaldībā. Situācija patiešām pārkāp likumdošanu par uh, ūdens direktīvu. Un ir uzsākta pārkāpuma procedūra. Um, netika atrasts nekādu trūkumu um, ehm, uz vietas. Ehm, par 226 pantu līgumā uh, mēdī un pilsoņi tika informēti, un komisija, šo komiteju arī informēja. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka notiek kaut kāda sazvērstība starp komisiju un Spānijas valdību, ļaujot Spānijai atkāpties no savām uh, saistībām saskaņā ar direktīvu. Tas ir izteikts arī vēstule, kas adresēta jums priekšsēdētāji, kas mums komisija arī tika iesniegta priekšsēdētāja. Uh, Grūti izprast šo te apgalvojumu eh, juridisks rīcības sākšana pret eh, dalību valsti, un tas, acīm redzot, notiks tuvoši, tuvākajos mēnešos, acīm redzot, tā nav nekāda mm, sazvērstība, lai izvairītos no saistībām. Tad kopumā sākot, komisija pateica par informāciju no komitejas un eh, ir spērusi Un varbūt, ka ir arī citas municipalitātes iesaistītas tādās lietās, un lieta nav atrisināta, un tad mēs varam vērsties Eiropas kopienu tiesā. Paldies! Considero muy positivo que la Comisión haya actuado Skatu, ka ir ļoti pareizi, ka Eiropas komisija ir rīkojusies un e, es, es pārliecinātu, ka šī lieta tiks skatīta Eiropas kopienu tiesā un, e, protams, paiet laiks, lai veiktu šādu sekciju. Un šis lūgumraksts tika iesniegts 2006. gadā, tagad jau vairāk nekā trīs gadi ir pagājuši. Un te mēs runājam par ļoti nopietnu situāciju. Es domāju, ka Eiropas komisija ir dinamiski rīkojusies un pareizi piemērojas Eiropas likumdošanu. Paldies! Tālāk. 20. lūguraks, tas pats runātais lūdzu. Paldies, šis lūgumraksts ir par piesārņošanu uh, Hukārs upē. Spānijā um, vides speciāls ļoti labi zina, uh, eh, gan um, ļoti labi pazīst šo upi, šeit uh, ir ļoti daudz pārkāpumu, un šeit lūgumrakstiesniedzēji uh, min šos pārkāpumus, jo tiek izsviesti, šajā upē tiek izsviesti neattīrīti notekūdeņi, un komisija ir uh, eh, iesniegus to tiesā, uh, un arī izveidojusi ziņojumu, argumentētu ziņojumu, uh, un arī izdevusi preses relīzi, lai informētu uh, pilsoņus, bet šis uh, lieta nav atrisināta. Un atsimēzot, um, e, ja tas tā nebūs, tad pārmēnešu, pāris mēnešu laikā iesniegs uh, lietu Eiropas kopienu tiesā. Paldies! Jā, mēs runājam par to, ka notekūdeņi tiek uh, um, ielaiž upē. Uh, tas ir Alkahoira Nacionālā parka teritorijā un, un tas uh, attiec uz daudzām uh, vietām, ko interesē vietējā sabiedrība, un šis pat tie ūdeņi, kas ir novadīti, viņi nav pietiekami attīrīti, jo šeit ir pārkāpta arī eh, horizontālā procedūra un tā eh, nav pietiekama. Šeit ir nepieciešami tālāki eh, pasākumi, ir nepieciešams spriedums par noteiktu ūdeņu un atkritumu izgāšanu uh, Um, uh, šajos ūdeņos un arī pludmalē, uh, kurā atrasti uh, miruši dzīvnieki, un tur nav iespējams peldēties. Zviedru mērs Viņš ir zviedrs. Viņš saka, nē, viss ir kārtībā, man te nekas nav jādara. Um, viņi to paziņo pilnīgi Eh, atklāti, ka visi kārtībā un nav jāuztraucasi. Un Matija eh, pludmale ir ļoti nopietnas gadījums, jo tas ietekmē huk supi. Un uh, municipalitātei ir 30, 40 tūkstoši iedzīvotāji, viņi negrib investēt uh, Eh, finansējumu ūdens attīrīšanas eh, eh, rūpnīcā. Tātad tagad tālāk paldies par 22. lūgumu rakstu. Paldies. Te iesniedza jūsu uh, bijušais kolēģis uh, Lords Ingelvuds, kas sūdzās, ka ir diskriminējoši uh, Eh, raksturs noteikumiem eh, iesniegt 2008. gadā, lai eh, nebūtu devējāda pieeja lordiem, kas ir tādu par tādu kļuvuši uz savu dzīves laiku, jeb arī tie, kam ir šis tituls man, mantots. Un, un un nacionālais, eh, eh, nacionālā parlamenta mm, eh, problēmas ne, neat, neatiecas uz Eiropas parlamentu kompetenci, un tāpēc mums bija, mēs izteicām norādi un izņēmumu 2008. gadā un tika nodrošināta iespēja Um, lordam uz savu uh, dzīves laikam, uh, kas var atteikties no šīm tiesībām uz to periodu, kamēr uh, šī persona tiek ievēlēta Eiropas parlamentā saskaņā ar, ar likumu par, um, Eiropa, par Lordu palātu. Uh, Mm, ir garantēts laiks šiem, eh, šiem lordiem, jo eh, tomēr pieeja ehm, mantotajiem tituliem un dzīvē iegūtajiem tituliem ir eh, atšķirīga, līdz ar to arī diskriminējoša. Šeit es gribētu uzsvērt, ka komisija saņēma šo lūgumu rakstu nesen, un mēs nes, ne, ne, nevarējām vēl izveidot savu atz, atzinumu, tie ir tikai mūsu, mūsu tādi eh, pagaidu secinājumi. O, liekas, ka eh, apvienotās karalistes likums, o, eh, kas ļauj o, lordiem, kas iegūšo titulus dzīves laiku, o, Uh, atteikties uh, no šīs uh, pozīcijas un, un kļūt par Eiropas parlamenta locekļiem, tomēr ir pretrunā ar Eiropas, likumdo, Eiropas Savienības likumdošanu un mēs ceram, ka tālāk šo jautājumu varēs izskatīt. Paldies! David Law kungs lūdzu, jo es zinu, ka viņš ir runājis par Inglewood kungu, kā ir situācija. Eh, dargie eh, kolēģi, vakar viņš bija šeit Briselē, diemžēl šodien viņš nevar būt kopā ar mums. Viņš eh, nodeva, iedeva vairākus dokumentus, ko es atdevu sekretariātam. At, arī izteica paldies jums, priekšsēdāja kungs, par to, ka e, jūs skatāt šo jautājumu tik nopietni. Mm, un mēs esam saņēmuši arī e, e, kopiju juridiskajā dienestā un konstitucionālo lietu komitejā, kas arī skatīs šo lietu. Kādi ir secinājumi? Um, tie saskan ar mūsu diskusiju, proti, ka nepieciešams uh, rakstīt Lordu palātas uh, ehm, vadītājām, kas ir arī Britu valdības loceklis, norādot Eh, šo neatbilstību starp apvienotās karalistas likumdošanu un Eiropas Savienības likumdošanu. Paldies liels! Tālāk 23. 567, šķērsvie 2008. Gabriētis kungs, lūdzu. Šis lūguraksts attiecas uz eh, to ka mm, flāmu mm, centrs atsakās rakstīt ziņojumu franču valo, valodā. Mm, te ir runa par uh, medicīnisku izziņu, jo mēs zinām, uh, Be, uh, Beļģijā ir vairākas valsts valodas, tāpēc uh, jābūt uh, iespējams saņemt šādu izziņu franču valodā. Un šeit ir jautājums. Uh, Eh, tā, kā par valodu tiesībām Beļģijā un, un kāda, eh, ko, kā to nosaka eh, konstitūcija, pie tā arī jāpieturās. Te mums vairs nav ko piebilst. Paldies! Skatot šo atzinumu, uh, Mēs varu arī tad slēgt eh, diskusijas par šo lūgumrakstu un sniegt galējo lēmumu. 24. lūdzu, Varakungs. Tā tad, eh, nē, to mēs neņemam, tagad 25. 1666, 16, jā, 166 Proszę Państwa, więc teraz Dāmas un kungi. to już jest koniec rozpatrywania petycji z części A. Teraz pety... Dāmas un kungi. A punktā ir e, beigušās. E, petīcijas, e, jeb lūguma raksts, kas jāizskata. Tādēļ seko B kategorijas lūguma raksti un uz tiem atbildēs Eiropas komisija, bet jāņem vērā, ka ir pieņemta atšķirīga lēmuma par eh, citiem lūgumrakstiem šajā kategorijā. Daži no tiem tiks iekļauti A kategorijas lūgumrakstos. Es pats vēlos pievērsties 62. darba kārtības punktam, un eh, tas tiks izskatīts kā A kategorijas lūgumraksts. Mēs drīz beigsim sanāksmi, bet pirms to darīt vēlējos pateikties visiem par piedalīšanos Un es redzu, ka Hamerstaina Mincekungs joprojām atrodas zālē. Man ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Un līdz pat pēdējām savām darba dienām jūs esat bijis pats aktīvākais, viens no aktīvākajiem lūgumrakstu komitejas pārstāvjiem. Un tagad mūsu sanāksme jau ir uh, nonākusi finiša taisnē, un jūs šeit esat sēdējis līdz pēdējai minūtei. Es vēlējos arī pateikties sekretariātam. Sekretariāts ir strādājis ārkārtīgi objektīvi. Un es īsti nezinu, kā sekretariāts balsos, vai viņi būs tā labēji noskaņoti vai kreisi noskaņoti, un viņi ir bijuši līdz šim pilnīgi objektīvi un arī savā ziņā politiski neitrāli. Vēlējos pateikties Eiropas komisijai, Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas ārkārtīgi aktīvi ir eh, darbojušies šo piecu gadu laikā, un saskaņā ar mūsu procedūrām Eiropas Bez Eiropas komisijas līdzdalības mums būtu bijis neiespējams strādāt, un pateicoties jums, mēs esam guvuši panākumus. Un tagad Hamersteina Mīns kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vēlējos pateikties arī jums par izrādīto neutralitāti, drošsirdību, spēku. Jūs bijāt labs priekšsēdētājs, un bez jūsu palīdzības mēs nebūtu varējuši izskatīt tik daudz lūgumu rakstu, kā to esam paveikuši jūsu vadībā. Vēlējos, protams, pateikties arī sekretariātam, kas dādāja ārkārtīgi smagi, bija smagi darba noteikumi, apstākļi nevienmēr bija tie labvēlīgākie, bija ārkārtīgi daudz darba, daudz lūgumrakstu, sekretariātu visi parasti kritizēja, un īstenībā es esmu vienīgais Eiropas parlamenta deputāts šajā zālē, bet tam nav nekāds nozīmes. Es vēlējos pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Lūgumraksti, kas jau lūgumraksta iesniedzēji ir tādi paraugi iesniedzēji, ņemot vērā tūkstošiem lūguma raksta autori, kas ir ieradušies uz mūsu komitejas sēdēm šo gadu laikā. Viņi ir droši cilvēki, viņi nav baidījušies, eh, varbūt arī saduļķot tāds nemierīgāks ūdeņus, aiztikt kādas lielākas zivis, ja tā drīkst izteikties un viņi ir paraugu pilsoņi, un jāņem vērā, ka viņi ir arī ārkārtīgi izcili darbinieki. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es visbeidzot vēlējos pateikt, ka mēs to visu atzīmēsim sanāksmes protokolā, un visus šos pateicības vārdus mēs arī varētu atzīmēt protokolā. Domāju, tas būtu pareizi. Uh, Vispār liels paldies visiem, kas piedalījās, un priekšsēdētāji kungs pasaka paldies arī visiem ar tūkiem. Paldies!